Um, and some say that you need a full-fledged headquarters for that. Maybe you could just engage and, and discuss this issue. Thank you very much. Merci. Uh, Monsieur Galler. Ja, uh, geachte minister, beste collega, welkom terug in het Europees Parlement. Maar ik uh, spreek nu verder in het Duits. Ja, vielen Dank, dass Sie vor einem äh, uh, wichtigen Gipfel hierher gekommen sind und äh, uh,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 ähm, Präsenz äh, doch oftmals sehr zu wünschen übrig lässt. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Vice-président Lisek. To show how cor colorful is our uh, parliament, uh, we'll speak in Polish. Um, Pani minister, dziękuję serdecznie za, e, za, za Pani wypowiedź. E,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 liebe Kollegen, sehr geehrte Gäste aus dem Nationalparlament. Dargie kolēģi, godāmie viesi no nacionālajiem parlamentiem, kā ārlietu komitejas priekšādātāja pārstāvis, es vēlētos jūs sveikt šodien Eiropas parlamentā. Diemžēl mūsu priekšādātājs Elmārs Broks ir sasirdzis, un viņš lūdza man atvainoties viņa vietā. Uh, Eiropas aizsardzības politikas nākotne Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir ļoti nozīmīga. Es eh, varu iedomāties, ka kopīga sagatavošanās un diskusijas ar jums, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, eh, šajā jomā ir ļoti svarīga. Esmu pārliecināts, ka jūsu klātbūtne šeit un jūsu ieguldījums dos ļoti uh, eh, svarīgu pienesumu kopējās Eiropas ārējās un aizsardzības politikas veidošanā. Taču sākumā es vēlētos eh, minēt, ka Eiropas Savienības aizsardzības politika ir tik svarīga, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai visu dalībvalstu cerības un tas, ko viņi sagaida, tiktu piepildīts. Vienalga, kurā Eiropas daļā jūs dzīvotu, vai tā ir vislabklājīgākā valsts vai visnabadzīgākā valsts, mums ir jādomā par to, ka aizsardzības politika mums visiem ir kopīga. Šīs rūpes mēs dalām savā starpā. Mums ir jānodrošina, lai aizsardzība visā Eiropas Savienībā būtu vienāda. Mums ir jāskatās vienādi uz šo problēmu, uz šīm problēmām. Galu galā mūsu pilsoņi uh, no mums to sagaida. Piemēram, austrumos um, dalībvalstis jūt, ka Krievija ar vien um, izrāda savus muskuļus un cenšas apspiest uh, savas kaimiņu valstis. Dienvidos um, nestabilitāte, kas ir radusies pēc arābu pavasara, rada spriedzi starp progresīvajiem liberālajiem elementiem un radikāliem islamistiskiem strāvojumiem. Mēs sagaidām, ka uh, Eiropas Savienības pilsoņi sagaida, ka politiķi mēģinās nodrošināt eh, Eiropas Savienības labklājības standartus un nodrošināt arī kopīgo nākotni. Tieši tāpēc mums ir jādomā par turpmāko dinamiku, par eh, Lisabonas līguma eh, jauninājumiem, kas mums ļauj sociālos un ekonomiskos sasniegumus konsolidēt, lai mēs varētu globāli aizstāvēt savas eh, intereses un vērtības. Mūsu kopējā aizsardzības politika un aizsardzības kapacitāte ir jāuzlabo, tieši tāpēc mums ir vajadzīgs vairāk koordinācijas, saskaņotības un Eiropas solidaritātes, jo īpaši to var redzēt, Tāpēc, ka pašlaik mums ir šāda kopīga Eiropas kapacitāte, mums ir eh, tāda jānodrošina, lai mēs varētu reaģēt uz dažādām krīzēm un lai mēs varētu arī uzraudzīt demokrātijas procesus visur pasaulē. Eiropas aizsardzības politika eh, tika jo īpaši uzsvērta arī Eiropadomas secinājumos decembrī. Eh, pēc augstā kara beigām, jau apmēram 25 gadus, mēs redzam, ka e, Eiropā arvien tiek samazināti aizsardzības budžeti. Taču paradoxālā kārtā e, operāciju skaits, kur piedalās e, Eiropas spēki dažādās bīstamās situācijās, ir pieaudzis. Tieši tāpēc mums ir jādomā par aizsardzības resursiem un to, ka tie arvien vien pazeminās, bet pieprasījums pēc spēkiem arvien pieaug. Šīs tendences ir jūtamas jau diezgan ilgu laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu karavīri ir jānodrošina, lai tie varētu stāties pretī dažādiem riskiem. Karavīri no mums sagaida atbalstu. Globālā ekonomiskā krīze ir arī skārusi aizsardzības budžetus un uh, tas ir noticis pavisam e, satraucošos apmēros. Šis samazinājums ir noticis absolūti nekoordinētā veidā. Pastāv daži divpusēji vai pavisam nelieli minimāli koordinācijas projekti, bet e, kopumā var teikt, ka šie samazinājumi ir notikuši absolūti nesaskaņoti. Tas ir noticis vienkārši tāpēc, lai aizpildītu trūkumus budžetā. Šī situācija ir bīstama un arī nevajadzīga. Tā ir bīstama, tāpēc, ka globala, globālais konteksts no mums pieprasa, lai mēs uh, saglabātu konkrētas spējas aizsardzības jomā. Lisabonas līgums mums ir nodrošinājis iespējas piestrādāt pie labākas koordinācijas un aizsardzības kapacitātes īstenošanas. Mēs vēlamies šo ietvaru, ko mums ir nodrošinājis Lisabonas līgums, pilnībā izmantot, lai mēs varētu veidot eh, pilnīgu koordināciju visas Eiropas līmenī. Mēs nedrīkstam zaudēt eh, šādas kritiskas spējas, jo īpaši, ja ir runa par eh, stratēģiskiem spēkiem, par uh, Eh, straķē, strateģiskiem gaisa spēkiem, par satelītu izmantošanu dažādās operācijās. Tieši šāds ir konteksts, kādā notika e, padomas sarunas decembrī. Tagad es vēlētos pievērsties dažiem konkrētiem jautājumiem, kas noteikti būtu jāiekļauj mūsu diskusijās. Politiskā līmenī vajadzētu veidot ceļu kārtē pavisam skaidru laika grafiku, koordinācijai aizsardzības jomā. Īstenošanai ir jānodrošina pastāvīga koordinācija, tāpēc arī vajadzētu domāt par uh, tādu grupu veidošanu, kas vēlas iet vēl tālāk un kas vēlas vairāk iesaistīties aizsardzības jomā. Mums vajadzētu arī ņemt vērā komisijas paziņojumu par uzlabojumiem aizsardzībā. Visas šīs idejas noteikti vajadzētu veidot tā, lai tās nāktu par labu gan Eiropas Savienībai, gan NATO. Eiropas Savienība ir vienmēr bijusi pārliecināta par to, ka ir jāstiprina sadarbības starp Eiropas Savienību un NATO. Tāpat arī ir jāuzlabo transatlantiskās attiecības un ir jāuzlabo mūsu spējas, lai mēs spētu stāties pretī dažādiem jauniem izaicinājumiem. Es gribētu skaidri teikt, ka esmu vīlies, ka daži ministri un arī premjeri uh, Eh, mums ir teikuši, ka decembrī mēs nedrīkstējām būt tik ambiciozi, tāpēc ka eh, Eiropas sabiedrība eh, nav ieinteresēta veidot kaujas grupas un nodrošināt struktūrālu sadarbību. Protams, ka sabiedrību neinteresē šādas tehniskas detaļas, bet neskatoties uz to, politiķiem ir jānodarbojas ar šiem jautājumiem, jo mums vajag apmierināt mūsu pilsoņu vajadzības. Es arī esmu vīlies, tāpēc, ka es neuzskatu, ka um, Eiropieši nedomātu par ārlietām un par pasauli, kurā mēs dzīvojam. Ja mēs runājam ar Eiropiešiem par viņu rūpēm un par to, kas viņus uztrauc, tad mēs redzam, ka globalizācija un reģionālie konflikti ikdienas dzīvē viņiem ir labi zināmi. Viņi zina, ka benzīns eh, degvielas uzpildes stacijā maksā daudz vairāk Eh, tikai tāpēc, ka tuvajos austrumos konflikti arvien pieaug. Tāpat arī ir skaidrs, ka uh, mūs ietekmē tas, ka Ķīna iepērka izēvielas arvien vairāk un vairāk. Tāpat arī mēs zinām, ka mūsu bērna nākotne būs apdraudēta, ja mūsu diplomāti rīkosies nepareizi. Tas eh, tāpat arī attiecas uz mūsu karavīriem Malī un Afganistānā. Es gribētu arī teikt, ka Eiropas sabiedrība noteikti apzinās, ka uh, Eiropas kontinentā notkļūst arvien vairāk bēgļu, un viņi arī uzskata, ka Eiropiešiem vajadzētu kaut ko darīt, lai uzlabotu šo situāciju. Uzskatu, ko uh, eh, visi par to diskutē un dara to gandrīz katru dienu. Ir skaidrs, ka um, globālajā pasaulē ir vajadzīga Eiropas iesaistīšanās. Mēs uzskatām, ka Eiropieši eh, pašreizējos notikumus saprot daudz labāk, nekā mēs varētu iedomāties. Ja Nacionālo parlamentu pārstāvji pie mums ierodas vienreiz sešos mēnešos, mēs arī redzam, ko uh, par ko viņi domā. Es uzskatu, ka mēs kopīgi varētu vērsties pret to, ka mūsu pilsoņi tiek arvien vairāk apdraudēti. Mums noteikti vajadzētu panākt, lai aizsardzības politika būtu efektīva. Uh, Mūsu valstu un valdību vadītājiem vajadzētu nopietni uzņemties atbildību un vajadzētu arī pieņemt svarīgus lēmumus decembrī. Ir skaidrs, ka mums ir jāstājas pretī dažādiem izaicinājumiem un mums ir jāstrādā kopā, jo ir skaidrs, ka mēs vēlamies, lai mūsu ietekme būtu jūtama pasaulē, kas mainās tik ātri. Lielas paldies, un es eh, labprāt tagad uzklausīšu diskusijas ar visu 28 dalībvalstu pārstāvjiem. Tagad došu vārdu Danžena kungām, kurš vada aizsardzības eh, apakškomiteju. Andrei, paldies, Andrei, dāmas un kungi, kolēģi, tad mūsu apakškomitejas vārdā es gribētu visus sveikt šajā zālē. Kovačev kungs jau teica galvenās domas. Es uh, sākumā tikai gribētu teikt dažus vārdus. Droši vien atcerēsties, ka jautājums, uz kur mums gal galā ir jāatbild, ir uh, jautājums, kas skar uh, mūsu mūsu pilsoņus, un es arī sapratu no tulkojuma, ka nevarētu teikt, ka par drošību aizsardzību pilsoņi neinteresējas. Mēs zinām, ka mums ir krīze, krīze ir sāsinājusi problēmas, un arī jūs savos nacionālās parlamentos ieklausat ieklausāties eh, pilsoņu teiktajā, jums ir jūsu konstitūcija, jūsu mm, armijas veidošanas principi, mēs eh, cīnāmies ar un risinām Malī, Sīrijas, eh, Lībijas jautājumā, un mums ir jāpadomā par Eiropas vietu. Eiropai ir jāieņem ļoti stabila vieta drošības aizsardzības kontekstā. Mūsu pirmā atbildība par šīs politikas realizāciju, tā gulstas uz nacionālajiem parlamentiem, uz valstīm. Eh, Eiropas institūcijas eh, varbūt vada šo eh, kustību, bet tomēr pirmām kārtām šeit ir dalībvalsts ar politisko atbildību, kas virza šo darbību. Tāpēc jums ir absolūti izšķirīga loma šai ziņā, un mums arī ir nepieciešams ļoti cieši koordinēt mūsu darbu, lai mūsu mērķis mēs virzītu. Tas ir kaut kas tāds, ko gaida mūsu iedzīvotāji pilsoņi. Mums ir ir juridisks likumīgs pamats strādāt šajā jomā. Šeit ir strateģisks konteksts arī, par kuru runāja Kavačevikungs. Un ar jūsu atļauju es gribētu jūs aicināt kā nacionālos parlamentus piedalīties kopā ar mums, ar idejām padome, lai mēs varētu uh, virzīta vidēs, kas eksistē šobrīd. Mums ir ļoti daudz dažādu iniciatīvu, un mēs daudz runājam par to, ka decembra e, padome ir, ir e, iespēja mums e, runāt par mūsu mērķiem, kā arī mums ir iespēja atgādināt visiem, ka Eiropa nebūtu, nav nav tā, ka tur nekas neeksistē. Ir gan struktūra, ir gan rīcības, ir misijas, operācijas, kas šobrīd notiek zem Eiropas Savienības spēku karoga. Un e, pagājušā nedēļa mums bija misija arī Afganistānā, Eiropas policijas misijas ietvaros 400 personas tur ir. Un, e, mēs varam arī pievērst lielāku uzmanību šai operācijai, kas notiek un kas varbūt nevienmēr ir zināma, un šo uzmanību varētu pievērst tieši no parlamentu puses. Kāpēc mēs nevarētu parīt šo visu lietu par redzamāku? Kāpēc misijas vadītājs nevarētu aicināt uz uzklausīšanas sanāksmēm parlamentos, jo ir, ir lietas, kas virzās labi, tad ir tādas, kas neīpaši un kas neiznāk, un tāpēc mums ir ir jārunā par to, un mums ir jācenšas um, progresēt un jāizmanto arī Eiropas. Um, mehānismu, bet jāsaka, ka šajā nozarē mūsu mehānisms ir pietiekami jauns. Mums ir diezgan uh, skarbi šie apstākļi šobrīd, dalībvalstīm tas ir jārisina, un Eiropai ir šī atbildība, bet uh, vispirms tā ir dalībvalsts atbildība, pēc tam ir uh, Eiropa kas eh, arī darbojas šajā jomā. Lūk, tādu ziņu es gribēju teikt pašā sākumā. Un, ja gribētu vēlreiz pasvītrot, ka jums arī ir atbildība un jābūt ir uh, ambicioziem, lai um, attiecīgā darba kārtība Eiropadiem būtu piepildīta. Mums ir trīs uh, jautājumu aploksnes, ir uh, jautājumi par atpazīstamību, redzamību, tad ir kapacitāte, industriālā politika, un mums ir jābūt konkrētiem šajā padome, un ļoti svarīgi būtu, lai gan nacionālajie parlamenti, gan arī Eiropas parlaments izdarītu spiedienu uz nacionālo valstu valdībām, lai mēs varētu arī novest šo jautājumu līdz Eiropadomē. Tātad tas īsumā bija viss. Mm, tagad došu vārdu pārstāvjiem no Eiropas eh, ārējās darbības dienesta. Mm, Papovska kungs ir atbildīgs par eh, aizsardzības jautājumiem, un tad būs viedokļa apmaiņa. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Šī sanāksme šodien ir eh, ļoti laba iespēja mums visiem, jo Es to saredzu kā daļu no sagatavošanās procesa decembrī gaidāmajai padomēji. Mēs, protams, sadarbojamies ar dalību valstīm, bet jebkurā ja gadījumā esam ļoti pateicīgi, ka mums ir iespēja sadarboties starp Eiropas, ar Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Uh, Te ir runa par ļoti svarīgiem suverenitātes jautājumiem, un, protams, tas mūs dažreiz ierobežo, jo visās debatēs ir ļoti aktuāls jautājums par suverenitāti, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai mūs pilnībā atbalsta nacionālie parlamenti. Savā ziņā 2013. gads jau ir bijis tāds uh, gads, kas ir pagājis kopējās ārējās un drošības politikas zīmes, jau ļoti daudz, kas ir norisinājies šajā jomā, un tas pats fakts, ka Eiropa doma gatavojas apspriest drošības un aizsardzības jautājums, ir radījis tādas ļoti augstas cerības. Un tāpat arī ir izmainījis gaisotni visā šajās debatēs. Šī gaisotne ir kļuvusi daudz pozitīvāk nekā tas bija agrāk. Jūs noteikti zinat, kādu darbu šajā jomā ir veicis Eiropas parlaments, Kopas kundze un Galerkungs ir izstrādājuši ziņojumu šajā sakarībā, tāpat arī Broka kungs strādā pie ziņojuma šajā jautājumā. Ārējās drošības dienests un komisija arī ir devuši savu pienesumu, izstrādājot ziņojumu, pēdējā versija nāca klajā 11. oktobrī, un nu, ļoti būtiski ir ar to dalīties ar parlamentiem un arī padarīt šo ziņojumu publisku. Protams, ir arī komisijas paziņojums par aizsardzības industriju un uh, tirgu, kas tika publicēts jūlijā. Tāpat mēs esam ļoti daudz citus jautājumus izstrādājuši. Arī no dažādām ideja kalvēm uh, rūpniecības nozars nāk dažādas idejas, kas viss ir ļoti liederīgi. Es gribētu vispirms pateikt dažus vārdus par galējo ziņojumu, ko izstrādājusi ārējās drošības dienests, un pēc tam pasvītrot pēc nākamos soļus un procesu, kuram vajadzētu sekot pēc decembrī gaidāmās padomu sēdes. Es neizdarīšu ziņojumu kopsavilkumu, jūs paši varat iepazīties ar šo ziņojumu, kas ir gana plašs, bet pagaidām atsauksmes, ko esam saņēmuši no dalību valstīm, uh, tāpat neformālā veidā arī no Eiropas parlamenta un NATO, ir bijušas samērā pozitīvas un uzmundrinošas. Ziņojumā sākumā ir īsa analīze attiecībā uz to, ka mainās ģeostrateģiskā situācija, ir aizvien lielāki riski, aizsardzības budžets valstī samazinās, un to pieminēja arī priekšsēdētājs iepriekš. Uh, No otras puses, mēs redzam, ka Eiropas loma drošības sniegšanā palielinās, un tāpēc ir nepieciešams sarunas par strateģiskiem jautājumiem augstākajā politiskajā līmenī. Ziņojumā ir trīs, runās par trīs būtiskiem jautājumiem - efektivitāti, kapacitāti un eh, militāro mm, industriju, bet es domāju, ka Būtiskais ir tas, ka ziņojumā ir pateikts, kas Eiropas Savienībai ir jādara, lai tā aizsargātu savus intereses un vērtības. Mums ir jābūt spējīgiem darboties eh, kopējās ārējās un drošības politikas ietveros, bet ja mēs vēlamies, lai mums tic, tad mums ir nepieciešams, lai dalība valsts arī uzņems atbildību, lai, mēs, lai mums būtu arī spēcīga, inovatīva un ilgtspējīga industriālā bāze, kas mums šādas kapacitātes nodrošinātu. Uh, paziņošana par šiem jautājumiem mūsu pašiedzīvotājiem joprojām ir tāds liels izaicinājums. Es domāju, ka līderiem tik tiešām te ir iespēja noformulēt to visu tādā pozitīvā garā un pārliecināt mūsu iedzīvotājs, ka aizsardzības joma nav nekāds luksus un tīpat labi tā nav arī nekādas muļķības. Tas ir jautājums, kas ir kur mums ir nepārtraukti jāuzņemas atbildība, un te es runāju ne tikai par finansējumu, kam, protams, ir jābūt nepārtraukti nodrošinātam. Es domāju, ka Eiropas līderiem, kad viņi tiksies decembrī, būs jāatbild uz būtisko jautājumu par politisko gribu, lai uzlabotu aizsardzības kapacitātes, un tāpat arī jārunā par to, ka dalībvalstīs aizvien samazinās aizsardzības budžeti. Es esmu pārliecināts, ka Eiropa padomē tiks identificētas vairākas iespējas, kā to varētu panākt. Mums ir jāizmanto reāli, jāizmanto Eiropas aizsardzības industrijas reālais potenciāls. Es zinu, ka dažkārt, dažkārt um, militārās industrijas nozīme tiek samazināta, tiek par, par zem novērtēta, bet gal galā te ir runa par industriju, kuras apgrozījums gadā ir apmēram 100 miljārdi eiro un eh, kurā ir nodarbināti simtiem tūkstošu cilvēku. Tad ir vēl kāds jautājums, par kur pēdējo dažu gadu laikā ļoti daudz runā, proti par to, vai Eiropas Savienībai ir nepieciešama jauna drošības stratēģija aizsardzības stratēģiju. Un es varu no šī teksta citēt, ka procesā, kas sekos pēc decembrī gaidāmās padomas, dalību valstīm vajadzētu sākt uh, skaidrāk precizēt Eiropas Savienības drošības stratēģiju, un tas ir arī jādara Lisabonas līguma kontekstā. Es zinu, ka šis parlaments ļoti atbalsta balto grāmatu vai uh, aizsardzības uh, pārskatu, bet es domāju, ka ir būtiski padomāt par šiem strateģiskajiem jautājumiem, iepriekš neprognozējot iznākumu, bet eh, vienkārši vajadzētu aizsākt šo te procesu, ja dalība valstis tā vēlas rīkoties. Un kas notiks pēc tam? Es jau pieminēju vairākas sagatavošanās sanāksmes, kas notiek padomē, ārlietu un aizsardzības ministri veltīs jau savu uzmanību šiem jautājumiem 18. un 19. novembrī tiekoties. Pēc tam arī notiks aizsardzības spēku vadītāju tikšanās virspavēlnieku tikšanās, tāpat 19. novembrī tiksies arī citas amatpersonas. Protams, Eiropadomas rezultāts būs tāds, ka tiks pieņemti secinājumi, kur būs runa par šiem te trīs būtiskākajiem jautājumiem. Bet uh, gribētu uzsvert, ka tā būs arī iespēja Eiropas Savienības dalību valstu un valdību vadītājiem apspriest šos te ļoti būtiskos jautājumus darbs, gatavoties gan ministru sanāksmē, gan Eiropadomas. padomas sanāksmē un secinājumiem jau ir aizsācies. Protams, vienmēr pastāv risks, jo mēs zinām, ka Eiropadomes. Eh, Eiropadome nevienmēr tā tikai par kādiem 50% pieturs pie pieņemtajiem lēmumiem, ja pēkšņi uzrodas kāda krīzes situācija, vienalga vai te būtu runa par finansiālu krīzi vai kādu citu. Uh, bet cerēsim, ka viņi tomēr spēs noturēt šādas diskusijas, un gal galā plāns ir tāds, ka Eiropadome decembrī sāksies tieši ar drošības un ārpolitikas jautājumu apspriešanu. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai šīs debatas nebūtu tikai tāds vienreizējs pasākums. Danžāna kungs pareizi sacīja, ka varbūt, ka nebūs nekāda tāda absolūti izcila rezultāta tuvākajā laikā, bet ja mums izdosies paturēt mūsu līderu darbu kārtībā aizsardzības un drošības jautājumus, tad tas jau būs labi. Mēs ceram, ka process sāksies, mēs ceram, ka Eiropa padome uzdos arī vairākas uzdevumus augstajai pārstāvēji, tāpat arī komisijai un Eiropas drošības aģentūrai un aicinās vai uzdos tām ziņot par dažādām kapacitātēm, par tālāko Eiropas militārās industrijas un tirgus attīstību. Eiropa padomē arī nākotnē vajadzētu nospraust kādu datumu, es nezinu, kad īsti, bet par to vēl jālēm, kad eh, līderi varētu atkal satikties un izvērtēt panākto progresu. Augstās pārstāvs galīgais uh, ziņojums sevi ietver idejas par stratēģiskās aizsardzības ceļa karte, par uh, aizsardzības sadarbību, par mērķu nospraušanu, par galveniem jautājumiem. Protams, to visu vēl vajadzētu nedaudz izvērst, bet ja mēs pieņemam, ka uzdevumi tiks doti un tie savā ziņā veido šo ceļu karti, Cerams, ka Eiropa padoma arī spēs apstiprināt šos pasākums un raudzīsies, lai drošības jautājumi tiktu apspriesti valstu un valdību tikšanās reizēs um, katru reizi, tad tas jau būs ļoti labi. Es domāju, ka dalību valstu vidū jau pastāv vienprātība, ka šāda veida tikšanās reizēm būtu jābūt regulārām. Priekšlikumi, kas ir ierosināti, varbūt nav tik ambiciozi kā daži Eiropas parlamenta izteiktie priekšlikumi, bet, nu, tā gal galā ir Eiropas parlamenta loma. Proti, Eiropas parlamentam ir jābūt ambiciozākam un vairāk jāizsakās šajā sakarībā. Nu, varbūt nav gaidām nekāda re revolūcija, bet vismaz mēs redzam, ka lietas nestāv uz vietas. Uh, var sacīt, ka progress ir un uh, tiks panākts vēl lielāks progress dažādos jautājumos. Tad, kad mēs paraugamies atpakaļ uz mūsu diskusiju sākumu, prot šā gada sākumu, tad mēs redzam, ka jau mēs esam diezgan daudz paveikuši un ir uh, tāda pozitīva dinamika. To jau pieminēju sākumā. Uh, Mums ir nepieciešama apņēmība un mums ir nepieciešams, lai dalībvalsts uzņemtos atbildību par šiem jautājumiem, jo bez tā viss es nedomāju, ka mēs tālu tiksim. Noslēgumā es gribētu vēlreiz pateikties Eiropas parlamentam ar izteikto atbalstu un liels paldies par eh, Nacionālo parlamentu atbalstu šajā ļoti būtiskajā jautājumā. Paldies! Paldies! Eh, Popovska kungs. Kā es teicu, mēs tagad klausī, uzklausīsim Madame Claude France nu, no Eiropas Savienības ārējās rīcības dienesta, un, un tad mums būs viedokļi Um, apmaiņa. Es domāju, ka gadoties šai padome, noteikti jums būs vēlēšanās izteikties, piedalīties diskusijā. Varbūt nosākumu mēs uzklausīsim runātājus, parunāsim par militārām spējām, par kapacitāti, par aģentūras uh, darbiem, un tad uzklausīsim jūs. Merci beaucoup, monsieur Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka es nokavējos jo mums aģentūrā bija delegācija no dalībvalstīm, un tāpēc es atvainojos, ja es atkārtošos, ja kaut kas jau ir iepriekš pateikts, jo tas ir vienmēr diezgan satraucoši. Mums ir jārunā par mūsu konverģenci. Šodien mēs um, runājam ar vien vairāk par šo jautājumu, vēl jau vairāk, uh, tad, kad mēs tuvojamies Eiropadomēji, mums ir jāsūta ļoti stiprs signāls, uh, jāņem vērā šī stratēģija, mūsu drošības uh, situācija, arī visi mūsu centieni un pūliņi, arī budžeta konteksta ziņā Mēs eh, jādomā par to, kā maksimizēt eh, efektivitāti tieši šajā izdevumu, budžeta izdevumu jomā, aizsardzības izdevumi, un mēs varam maksimizēt šo ekonomiju, ja mēs sadarbojamies, mēs varam izmantot arī šos instrumentus, instrumentus, kas ir Eiropas Savienībā, mums ir jāizmanto arī sinerģija ar citām Eiropas Savienības eh, politikām, kā arī ir jāiesaistās pastāvīgi, jāiesaista valstu un valdību vadītāji, lai viņi strādā pie prioritātēm, pie šīm orientācijām, kas ir dotas dažādām institūcijām, dažādām struktūrām šajā jomā, kas darbojas tieši Eiropas Savienības sistēmā. Valstu un valdību uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju drošību, pilsoņu iedzīvotāju drošību un uh, tāpēc uh, varētu pateikt, ka tas ir atbildības centrālais punkts. Un mums ir arī attiecīgie dokumenti, līgums, uh, padomas lēmumu, un arī NATO ietvarā tiek regulēts šis jautājums. Tātad šeit arī ir konverģence un Eiropas Savienības ietvara uh, Mums ir jāsaskaņo no vienas puses budžeta un ekonomiskie jautājumi, un no otras puses ir ekonomiskā darba kārtība, kā arī vēl mūsu attieksme pret prioritāriem jautājumiem aizsardzības joma. Un ir jautājumi, kas liek mums izlemt par labu aizsardzībai, bet atkal ir jāatzīmē, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un uh, militārās darbības eh, daudzos gadījumos ir tāds uh, izvēles jautājums, ka mums ir jāstrādā preventīvi, jāstrādā maksimāli izmantojot eh, sinerģētisko efektu, eh, cenšoties apvienot spēkus kaut vai izglītības jomā, kaut kādu spēku kapacitātes institūciju darbu. Tas ir ar izšķirīgu nozīmi, pat eh, dažos gadījumos mums citu variantu nav. Ja mēs gribam attiecīgi vērsties pret potenciāliem draudiem, uh, un um, tas ir ļoti svarīgi stabilitātes nodrošināšanai. Un mums uh, tāpēc ir nepieciešama stabila drošības pamatī. Nekāda uh, politika um, nevar aizstāt uh, spēku uh, vai um, kapacitātes, militārās spējas pastāvēšanu un darbu. Un, un tāpēc mums ir jāstrādā piebruņotiem spēkiem. Mēs izmantojam šo spēkus, bet nevienmēr. Dažos gadījumos ir iespējams izmantot eh, arī citus jautājumus. Eiropas Savienība lemj par, par um, to, kādu rīcību veikt pirms bruņoto spēku vai bruņotās militārās spējas iesaistīšanas. Tā tad ir um, vienmēr arī visādi dialogi, piemēram, ar um, apvienotu nāciju organizāciju. Tas ir ļoti spēcīgs instruments un tālāk mēs izmantojam mūsu iekšējos spēkus, mēs lemjam, iesaistot visas pārējās starptautiskās organizācijas, ieskaitot ANO, reģionālo spēlētājs, visi kopā mēs spēlējam spēlējam savu lomu, lai mēs um, nodrošinātu gan strateģiski, gan arī taktiski mm, attiecīgo stabilitāti. Uh, tāpēc ir nepieciešams strādāt pie šiem jautājumiem, saprast situāciju. Tagad ir steidzamības situācija, jārunā par konkrētiem um, jautājumiem, kādā veidā sakārtot Eiropas Savienības militāro spēju jautājumu. Uh, mēs uh, aktīvi domājam par šo jautājumu kopā ar Uh, partneriem, ieskatot arī transatlantiskiem partneriem, kas ir uh, gatavi iesaistīties kopā ar Eiropas Savienību. Um, mēs uh, cenšamies um, nokārtot militāru spēju jautājumu, kas ir nepieciešama drošībai un stabilitātei. Tātad Eiropas Savienības iesaistīšanās eh, drošības jautājumus eh, bija jau minētais ziņojums no ārējās eh, darbības dienesta. Ir jāstrādā pie vēstījuma konkretizācijas, ir nepieciešama konkrēta rīcība, kas uh, sektu varbūt militārās spējas kaut kādus iztrūkumus. Ir ja, jācenšas nokārtot praktisks jautājums sadarbības uh, programmas, uh, kas um, varētu palīdzēt mums militārās spējas stiprināšanas programmu. Mums jācenšas eh, likvidēt šie eh, tukšie mm, elementi, kur mums nav, piemēram, šīs naudējās pēc kaut vai ātrā eh, pārvedāšana spēja ar gaisa lifta palīdzību. Un tas, par to mēs runājam arī Čikāgas samita. Un vēl ir jāstrādā pie īstermiņa mērķiem, neaizmirstot par vidējā termiņu un ilgtermiņu. Un īstermiņā mums ir jāmaksimizē dažādi pasākumi militārā spējas jomā, kad vai Itālijas spēju mēs varam izmantot. Ka, tad, kad notika šīs sadarbības spējas stiprināšanas vingrinājums. Zviedrija, Francija arī ir nu, piedalīsies šajā kvalifikācijas mācībās. Tas atkal, lai izvērtētu savstarpējo savietojamību, interoperabilitāti starp dažādām uh, karas nu, bruņoto spēku grupām, starp dažādām valstīm, ieskaitot Itāliju. Tātad mums ir uh, svarīgi runāt tieši par šiem te militāro spēju elementiem, ieskaitot gaisa liftu, kas mums pietrūkst. Uh, un ir arī vēl citi jautājumi. Un tad vēl pēdējais elements ir vairāk ar ilgtermiņu pieskaņu par um, šo te evakuāciju atkal transports, daudz lomu lidmašīnu izmantošanu MRTT un šo daudz, daudzu lomu izbildošo lidmašīnu funkcijas varētu izmantot daudzas valstis kopā, un tāpēc ir nepieciešama programma, kas iesaistītu eh, dažādas valstis. Šeit ir noteikti loma apvienotā karalistē, ir Francija arī, un ir arī citu valstu piedāvājums Eh, kur mēs varētu stiprināt šīs grupas mm, darbu, kur darbu vada, kā es teicu, apvienotā karaliste. Eh, tiešām mums ir mm, ilgtermiņā jādomā par šādas flotes radīšanu, eh, kuras radīšanā, kā teicu, piedalīsies vairākas Eiropas Savienības valsts. Un tad vēl kāda cita programma, varbūt angļu valodā Nu, attālināt pilotētā lidmašīnu sistēmu, droni vai bezpilota lidmašīnas, arī tā sauc šos lidaparātus. E, tas ir nākamās paudzes lidaparāts, e, šādi iekārta. Un šī nākamā paudze šai tehnikai e, tiks pārsvarā, tas izmantots civilās misijās. Un to varētu raksturot arī, tas, ko to varētu izmantot arī Eiropas līmene, bet šeit ir jārunā par likumdošanas aspektiem, te ir komisijas kompetence, komisijas institīva, ir jārunā arī jāsakārto tehnoloģiskais aspekts un drošības aspekts. Un mēs no mūsu aģentūras, kas ir Eiropas aizsardzības aģentūra, arī gatavojamies šo sistēmu izmantošanai nākotnē. Atkal izmantošanai ir jābūt kopīgai, lai mēs varētu izmantot esošo militāro spēju, kā arī to, kas tiek attīstīta noteiktās mūsu dalībvalstīs. Un, kā jau es teicu, tehnoloģija, likumdošana un nākamās paudzes tehnikas sagatavošana, tas viss ir jāpaveic kopīgiem spēkiem, jāpalstas uz esošās bāzes un arī jāizmanto um, nāk, nākamās tehnoloģijas. Un kos, kosmosa satelīta komunikācijas sistēma ir vēl viena uh, tāda nozara, pie kā mēs strādājam. Un pēdējais elements, kas arī ļoti svarīgs, un šeit mēs arī uzskatām, ka Eiropas aizsardzības aģentūra ir tikai tāds ļoti pieticīgs elements, ņemot vērā visu šo kalibru šai problēmai. Es runāju par kiber aizsardzību, šeit ir dažādi kiber aizsardzības aspekti, pārsvarā tā ir informācija, izglītība, apmācība. Un arī kopīgie pētījumi noteikto, tehnolo noteikto tehnoloģiju jomā. Un atkal kopīga aizsardzība un darbs šajā jomā. Un darbosimies kopā ar NATO. Un es, mums ir arī paredzētas sarunas, turpināt sarunas ar Igaunijas pārstāvjiem, kuriem ir idejas kiberaizsardzības jomā. Un par nākamajām darbībām arī ir priekšlikumi, tad mēs runāsim par to. Uh, aģentūras e, direktors gaida ministru lēmumu par šo programmu, lai valstu un valdību vadītājiem būtu laba bāze lēmumu pieņemšanai, ir nepieciešams arī regulāri pētīt šīs programmas īstenošanu. Ir arī citas specifiskas programmas ļoti konkrētas, kur iespējams horizontālās sadarbības formu izmantot, kā jau runāja par to ministri, ir arī ētikas vai uzvedības kodeks, kas arī svarīgs elements un vēl valstu vadītāji varētu nacionālā līmenī padomāt runāt par šī uzvedības kodeksa īstenošanu sadarbības gaisotne. Ir um, iespējams izvēlēties noteikti sadarbības formas, arī militārās spējas izmantošanas ziņā saistībā ar šo kodeksu. Uh, un ir skaidrs, ka dažādās valstīs ir dažādi iesaistas principi, bet arī šo jautājumu varētu apspriest ar valstu un valdību vadītājiem. Un vēl ir arī konkrētas sadarbības formas Eiropas līmenī iespējamas, bet šeit ir jāņem visi fiskālie un budžeta aspekti. Un komisijas ieguldījums ir saistāms ar uh, ar komisijas paziņojumu. Valstu un valdību vadītājiem jādod orientējušas norādes eh, institūcijām, komisijai un ārējās eh, darbības eh, dienestam un citām struktūram, kā piemēram Eiropas aizsardzības aģentūrai. Šais mērķis ir maksimizēt enerģētisko efektu lai panāktu to maksimālā līmenī un arī zinātnes jomā Par to ir rakstīts un dzirdēts daudz arī parlamentā un nacionālos parlamentos, ka mēs esam, jau esam zinātnes um, potenciālu izmantojuši līdz um, maksimumam, bet uh, tālāk attīstās attīstība joprojām ir ar ļoti kritisku nozīmi. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam tikai atbalstīt esošās tehnoloģijas, atkal sinerģiju stiprināt pētījumu jomā. Varbūt jāmeklē arī kādi citi resursi, kurus varētu identificēt komisija un Eiropas parlaments. Uh, Un šajā duālajā kontekstā e, es domāju, ka mums ir kārtējo reizi jāmeklē sinerģija. E, tomēr mēs nedrīkstam apdraud, apdraudēt mūsu progresu zinātnes joma. Nevajadzētu pieļaut šo te izmaksu vai budžeta samazinājumu zinātnes jomā nevienā dalība valstī, jo e, ir protams, politiskais spiediens mazināt šos izdevumus. Un vēl kāda cita joma arī sinerģijas sakarā, kas attiec uz atbalstu rūpniecībai. Un e, šeit ir gan programma, gan naudas atbalsts, gan kalendārais plāns. Tas atkal ir horizontāls jautājums, saistīts ar rūpniecību. Un arī sadarbības starp komisiju un aizsardzības aģentūru ir tāda, ka mēs vēlamies atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus un uzskatām par ļoti svarīgu šo uzdevumu. Izteikšos īsi, Eiropas ģimene ir liela, tā palielinās un ir ļoti daudz, ko mēs varam iegūt no sinerģētiskā efekta. Arī aģentūras ir ne tikai aizsardzības, bet arī gaisa tāps aģentūra kosmosu. Un Galerkunga ziņojumā arī ir atzīmēts šīs kapacitātes jautājums, ka ir nepieciešams identificēt militāro spēju trūkumu, kopējās vajadzības, tam pamatā jāliek attiecīgā programma, ir konkrēti jāizstrādā kon konverģence gan ar programmu nodrošinājumu un citiem aspektiem. Mēs strādājam ar uh, šo modeli, kas ļauj aizsargāt dalībvalstu suverenitāti un nacionālā lēmuma pieņemšanu, arī atstāja vietu Eiropas parlamentam un jāņem vērā militāra spēja kopīgā izmantošana, kaut vai kopējais Eiropas eh, transporta jautājums. Tas eh, būtu tāds eh, labs piemērs, kur mēs varam samierināt prasības dažādās jomās. Un vēl gribētu jums teikt sekojošo. Saistībā ar šo aizsardzības diskusiju Eiropā domē vēlreiz gribētu pasvītrot, ka jāilustrē, jā, ši, šis vēstījums skaidri un konkrēti ar konkrētām problēmām jārunā par šo prog problēmu Un uh, droši vien šodien mēs nepabeigsim šo sarunu, droši vien tas būs nākamajā mandātā, jo jādod ir konkrēts ēdabildes uz jautājumiem, ko uzdod viens šādās puses arī uzņēmumu vadītāji un iedzīvotāji. Merci, Claude France. Paldies, Claude Francai, par šo ļoti skaidro stāstījumu, par dažādām programmām. Es došu vārdu runātājiem, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Bogdans Klišs no sākuma no Polijas senāta, viņš ir arī ministrs, aizsardzības ministrs. Paldies. Sākumā es vēlētos uzsvērt, ka Eiropas parlamenta loma šajā procesā, kad mēs tuvojamies galīgajam Eiropadomes decembra rezultātam, ir patiešām nozīmīga. Šķiet, ka jau trešo reizi mēs šeit varam tikties un runāt par uh, kopējās ārlietu un drošības politikas nākotni. Galīgajā ziņojumā, kas tika prezentēts nesen, es atradu vairākus ļoti svarīgus nosacījumus, taču kāds viedoklis man likās ārkārtīgi nozīmīgs. Šeit ir iekļaut uh, iekļauts teikums, ka nav ilgtermiņa kopējas vīzijas par kādu nākotni. To ir minējusi Eštons kundze šajā ziņojumā, un es viņu patiešām labi varu saprast. Es saprotu, ka tas ir izaicinājums ne tikai decembra Eiropadomē, bet arī mūsu aktivitātēm nākotnē, pēc padomas. Es vēlētos jums paust četras domas attiecībā uz kolējo, kopējo ārlietu un drošības politiku. Pirmais uh, attiecas uz uh, šo divu politiku integrāciju. uzskatu, ka mums nākotnē ir vajadzīga integrētā Eiropas Savienības ārlietu politika, uzsveru ārlietu politika. Šeit vajadzētu ņemt vērā visas Eiropas Savienības intereses kopumā, nevajadzētu balstīties tikai uz dažu svarīgāko dalību valstu drošības interesēm. Ir jādomā par Eiropas Savienības kā kopuma drošību Otrakārt, šo instrumentu integrācija nozīmētu, ka mums būtu visaptverošāka pieeja. Tas nozīmē, ka mūsu politiskais, politiskie, diplomātiskie un militārie instrumenti izveidotu tādu lielāku politisku pieju. Protams, šajā jomā eh, pēdējo gadu gaitā ir vērojams zināms progress Mēs ļoti labi zinām vairākus piemērus šai integrācijai. Piemēram, Eiropas Savienības rīcība Āfrikas ragā, taču vēl arvien ir daudz darāmā. Treškārt vēlētos pieminēt eh, attīstības iespējas. Arī šeit vajadzētu domāt par tālākiem šo procesu integrāciju, par tālāku šo procesu integrāciju ir jāņem vērā jau esošās struktūras un institūcijas, piemēram, Eiropas aizsardzības aģentūra, mūsu iespēju attīstības plāns vai arī pašreizējā tehniski industriālā bāze. Vienlaicīgi mums vajadzētu domāt arī par sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. Tā ir pavisam cita sadaļa. Uzskatu, ka šī harmonizācija ir jāstiprina, un tas ir jādara dažādos līmeņos starp ECT un Eiropas aizsardzības aģentūru. Tāpat arī ir jādomā par dažādām apkopošanas uh, programmām un par mm, viedās aizsardzības programmu aliansē bet jo īpaši ir jādomā par um, IKT uh, kapacitāti. Tagad es uh, vēlētos atsaukties arī uz krīzes pārvaldības operācijām. Mums vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz šo jomu. Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir zināmi sasniegumi, šie sasniegumi ir labi redzami, un otrkārt, tāpēc, ka mums ir krīze, uh, šajā pirmās paudzes procesā, jo īpaši vēlētos šeit pieminēt eh, Malī operāciju kā piemēru. Mums ir jāveido kāda institucionālā struktūra, mums ir jāveido civilās, civilās un militārās eh, kapacitātes veidošana. Mums ir arī jādomā par kritiskākajām iespējām. Es jau šeit pieminēju apvienošanu, pooling and sharing. Uh, Tāpat arī mums ir jādomā par kaujas grupu paplašinātu lomu. To vajadzētu analizēt vēl vairāk, pat padziļinātāk nekā augstā pārstāve to ir atainojusi savā ziņojumā. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mums ir vērojami labi sasniegumi, taču vēl ar vienu ir daudz darāmā. Eiropas Savienība vēl ar vienu nav sasniegusi savu pilno potenciālu ārlietu un aizsardzības jomā. Tieši tāpēc kopējai ārlietu un drošības politikai mums ir jāpiedāvā daudz vairāk iespēju, piemēram, ja runa par vadīšanas eh, un strateģiskajām kapacitātēm. Šajā kontekstā operacionālās centrs ir jāuzskata tikai par pirmo soli Eiropas operacionālā štāba sakarībā. Es ceru, ka kādu dienu mēs varēsim arī piedzīvot šādas struktūras izveidošanu. Kopējai ārlietu un drošības politikai nav vajadzīgas jaunas institūcijas, manuprāt, ir vajadzīga politiskā grība un jauni impulsi. Piemēram, tā kā pirms deviņiem gadiem, kad mēs varējām izveidot uh, lielu Eiropas Savienības aizsardzības stratēģiju un izveidot pirmo Eiropas Savienības misiju Altēā. Tieši tāpēc mēs gaidām decembra samita rezultātus, jo tas mums dos vīziju par ilgtermiņa kādu attīstību. Paldies, Bogdan! Došu vārdu Vito kungam no Eiropas pārstāvja, no Itālijas. Presidente, e kolēģi. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Iesākumā es gribētu pateikties jums par to, ka esat norganizējuši tik svarīgu starpparlamentāro sanāksmi, kas ir ļoti būtiska gan nacionālajiem parlamentiem, gan Eiropas parlamenta deputātiem, ņemot vērā to, cik būtiski ir uh, ārējās un drošības politikas ietvaros pieņemtie lēmumi. Iepriekšējā sanāksmē Viļņā tas arī atklājās. Eiropas Savienība nav valstu asociācija, tā ir tāda juridiska kārtība, kas balstās uz izvēli dalīties ar nacionālo suverenitāti un uh, veicināt mieru un cilvēktiesības. Un tāpēc nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentam ir jāpieņem šajā ziņā drosmīgi lēmumi, saprotot, ka bez politiskas savienības nevar pastāvēt arī kopēja ārējā un drošības politika. Un tāpēc ir nepieciešama vēl tālāk pāreja šādā virzienā, un tieši tādā garā mums būtu jāturpina strādāt. Politiskajā līmenī rūpniecības, Eiropas rūpniecībai arī būs lielākas iespējas. Uh, un tādējādi mums izdosies panākt uh, sinerģiju kontinenta līmenī. Mēs zinām, kādi ir izaicinājumi, un tāpēc mums ir jāsaprot, ka mums ir jāizmanto finanšu resursi, lai ja attīstītu savas uh, iespējas gan uh, militārajā jomā, gan civilajā jomā. Mums ir jāveido labas rūpnieciskās sinerģijas. Uh, jātīstās katrā atsevišķā Eiropas Savienības dalība valstī, jo tas viss palielinās mūsu kolektīvo drošību. Tas stiprinās arī mūsu uzticamību starptautiskā līmenī. Par mērķi jānosprauž nepieciešamā resursu piesaiste jāpanāk, lai ja šie resursi būtu ātri pieejami Eiropas Savienībā, un tāpēc mums ir jāturpina dalīties ar resursiem, jāstiprina Eiropas aizsardzības aģentūras loma, tāpat arī jāveicina rūpnieciskā sadarbība, lai palīdzētu šai nozarei atgūties. Šobrīd ir nepieciešams arī sniegt adekvātu politisko atbildu šiem jautājumiem. Iepriekšējā sanāksmē Viļņā tika teikts, ka parlamentiem ir jāveicina debats par drošības jautājumiem, jo tas viss arī palīdzēs uzlabot cilvēku uzticību. Tāpat ir jānodrošina informācijas apmaiņa. Mums teica, ka ir jāsāk izstrādāt metodas attiecīgo jautājumu risināšanai, un es domāju, ka tas arī būtu jādara. Ja mēs runājam par metodoloģiju, katram parlamentam vajadzētu izstrādāt metodoloģiju, lai palīdzētu savām valdībām pieņemt lēmumus Eiropā. Domā. Es domāju, ka te vajadzētu būt kaut kādam kopsaucējam, kas vēlāk varētu kļūt par tādu pavisam nepieciešamu un neadalāmu lēmumu pieņemšanas sastāvdaļu. Tāpat mums arī jāsāk strādāt pie kopējās komunikācijas stratēģijas attiecībā uz iedzīvotāju informēšanu tādējādi atzīstot um, drošības un um, aizsardzības politikas um, sociālo dimensiju. Nu, un tāpat arī jārunā par krīzes profilaks jautājumiem. Mēs jau mēnešiem ilgi esam strādājuši pie šī jautājuma, pie šo jautājumu risināšanas. Cenšamies padziļināti runāt par visiem tiem jautājumiem, kas tiks apspriest arī decembrī gaidāmajā padomas sanāksmē. Esam izvērtējuši arī militāros instrumentus, kas ir Itālijā, un mēs sagaidām, ka novembrī Itālijā tiks pieņemts arī juridiski saistošs lēmums šajā sakarībā. Tāpat mēs sagaidām, ka drīz tiks pieņemts lēmums par finansējumu attiecībā uz starptautiskajām mieru misijām. Šīs debatas uh, ir tāda ļoti vērtīga iespēja pievērst sabiedrības uzmanību Eiropā notiekušajām debatēm par Eiropas Savienības aizsardzības jautājumiem. Itālijā ir īpaša atbildība attiecībā uz tādu lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, paturot prātā, ka mūsu prezidentūra notiks pēc tam, kad būs sācis darboties jaunais parlaments. Un tāpat arī jāņem vērā, ka gan Eiropas komisijā, gan padomē arī būs izmaiņas. Un tāpēc mēs uzskatām, ka šī sanāksme ļoti nozīmīga. Veiksmi darbā! Monsieur uh, Galler. Paldies, Galler kungs no Eiropas parlamenta. Jā, vielen dank. Un... Jā, paldies. Liels paldies jums arī par to, ka mums ir šāda iespēja pēc viņā notikušās sanāksmes vēlreiz tikties ar mūsu kolēģiem un to darīt saulēcīgi pirms gaidāmās padomas sēdes. Paldies arī runātājiem, tīpaši ar Nokundzei par to, ka viņa pastāstīja par gaidāmiem projektiem. Es domāju, ka no tā izriet tas, ka ir ļoti daudz tādu lietu, kas mums visiem kopīgi ir vajadzīgas, bet kur ir arī skaidrs, ka ne katra valsts atsevišķi to spēju, vai tai būtu jāspēj to realizēt saviem spēkiem, un tāpēc es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai mēs gaidāmajā samitā runātu par šiem jautājumiem, jo tā ir, nu, ir tā joma, kur mums ir jābūt viensprātis. Un mums ir eh, tik tiešām jāatbrīvojas no šī tradicionālā nacionālā skatījuma šiem jautājumiem. Uh, Es domāju, ka mūsu kolēģiem no dalību valstu parlamentiem būtu jāmutina savus kolēģus eh, saprast, ka ir jāsāk domāt citādi, proti, ja mēs te runājam par Nacionālajām drošības aģentūrām un aizsardzības aģentūrām, es domāju, ka ir jādomā eiropeiskā garā, jo mēs esam pieraduši domāt vairāk tā nacionāli, bet mēs vairs tā nevaram atļauties. Uh, domāt. Es domāju, ka mums ir zināms problēmas attiecībā uz to, ka rūpniecībā dažkārt ir, ir vietas, kur mums ir pārlieku liela kapacitāte, savukārt citu vietu savukārt nav nekādu, nekādas virzības šajā jomā. Ir dažas valstis, kas ir ļoti spējīgas, savukārt citās vispār nekas netiek ražots, vai arī tās cieši no tā, ka ir pārāk maz pasūtījumu. Uh, Un tas viss liecina par to, ka mums ir jāuzlabo sadarbība rūpnieciskajā jomā un tāpat jādomā par certificēšanas jautājumiem, standartizācijas jautājumiem, jāpanāk progress arī šajā ziņā, lai mēs kopīgiem spēkiem varam panākt vairāk. Es gribētu uzdot jautājumu kolēģiem no nacionāliem parlamentiem, vai jūs apzināties, ka tā kā ir šobrīd, mēs nevaram turpināt un proti to nevar turpināt um, dažādās militārajās sagādas aģentūrās. Ir nepieciešams mainīt domāšanas veidu, jākļūst eiropeiskākiem šajā ziņā, lai mēs tik tiešām spētu izpildīt visus tos uzdevumus un risināt tās problēmas, ar kurām mums ir jāsaskars. Un es domāju, es ceru, ka gaidāmais samits būs uh, tāda vieta, kur to būs iespējams apjaust un saprast. Paldies jums! Merci, je passe la parole. Paldies. Un tagad vārds kolēģim no Portugāles. Muito obrigado, Sr. Eh, presidente da Mesa. Eh, quero neste momento agradecer. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākumā vēlētos pateikties priekšsēdētājam Elmāram Brokam par to, ka viņš mūs uzaicināja ierasties uz šo sanāksmi Uzskatu, ka ir vienmēr jāizmanto šādas iespējas tikties ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Tāpat arī es vēlētos pateikties Mārtinam Šulcam un padomas priekšsēdētājiem Van Rompējkungam. Uzskatu, ka viņu klātbūtne e, dažādos pasākumos pasvītro šo pasākumu nozīmīgumu. Es vēlētos pirmkārt runāt par kopēju ārlietu un drošības politiku. Uh, Un, ja mēs vēlamies runāt par šo tēmu, tad mums vajadzētu saprast, ko mēs īsti saprotam ar šo jēdzienu. Protams, mums ir, ir Eiropas stratēģija aizsardzības jomā, taču šī stratēģija ir datēta jau ar 2003. gadu. Šķiet, ka tā tika atjaunināta un aktualizēta 2008. gadā, bet neskatoties uz to, tā ir visu laiku jāaktualizē, jo Pasaule nepārtraukti mainās, un arī Eiropas aizsardzības vajadzības līdz ar to mainās. Es domāju, ka tieši to mēs arī mm, virzāmies. Mums tas būtu jādara, ja, mums ir, ja mēs vēlamies izveidot patiešām reālu kopējo ārlietu un drošības politiku. Otrkārt, vēlētos parunāt par koordināciju. Parasti, ja mēs runājam par ārlietu un dro, dro, drošības politiku, mēs redzam, ka uh, pieeja ir sadrumstalota. Protams, mums ir divpusēja protokola, lai sadarbotos aizsardzības jomā. Dažās valstīs, dažos sektoros ir tādas sporādiskas iniciatīvas. Dažas valstis tiekas ar citām valstīm, lai veidotu kopējas strateģiskus mērķus. Dažos gadījumos nesenā pagātnē eh, šādas tikšanās ir bijušas ārkārtīgi nozīmīgas. Piesaukšu šeit Lībiju un Mali, tāpat arī to, kas notika Sīrijā. Šie ir patiešām labi piemēri. Taču mēs parāk nerunājam par redzamības jautājumu. Vakar man bija iespēja apmeklēt bēgļu nometni. Sīrijas bēgļu nometni. Un tika uzdots jautājums, kādu lomu tad Eiropa šeit spēlē, kur ir Eiropa? Mēs zinām, ka mūsu pieeja Sīrijai ir raksturojama kā individuāli viedokļi. Te ir runa par atsevišķu dalībvalstu viedokļiem. Protams, šie viedokļi ir pielāgoti laika gaitā, bet tomēr šī pieeja ir sadrumstalota. Mēs neesam redzējuši kopēju perspektīvu Sīrijas gadījuma analīzē. Ja mēs runājam par kor, kopēju um, ārlietu un aizsardzības politiku, tad mums, protams, ir jādomā par um, mūsu strateģiskajiem mērķiem. Protams, mēs varam būt elastīgi, bet uzskatu, ka mūsu būtiskākie mērķi mūs apvieno. Protams, um, pastāv atšķirības starp valstīm, taču koordinācijas princips ir ārkārtīgi nozīmīgs. Uh, Ir vairākas valstis, kas ļoti lielu uzmanību pievērš aizsardzības jautājumiem, un pilsoņi ļoti labi apzinās aizsardzības jautājumus un ir pietiekami uh, sensitīvi. Mums nav viņiem jāstāsta, cik nozīmīgi ir šie punkti. Daudzas valstis redz, kas notiek pie to robežām. Paskatīsimies, kas notiek Lampedūzā. Uh, pilsoņiem tur nevajag stāstīt uh, par šo jautājumu svarīgumu. Viņi redz, uh, ka Eh, cilvēki no Āfrikas nepārtraukti ierodas Eiropā. Taču nav runa tikai par bēgļiem, te ir runa arī par drošību. Tieši tāpēc koordinācija un elastīgums ir ļoti svarīgi principi, ja mēs vēlamies veidot nopie, nopietnu um, aizsardzības un drošības politiku. Ir uh, trešais jautājums, ko es vēlējos pieminēt, un te ir runa par rūpniecību militārajā jomā. Šeit es simtprocentīgi piekrītu tam, ka uh, likt uzsvaru uz mūsu rūpniecības attīstīšanu, taču mums vajadzētu šeit apkopot vairākas nozares. Mēs dzirdējām, ka pirmkārtām tas ir ekonomisks jautājums. Rūpniecība galu galā nozīmē darba vietas un dod arī pievienoto vērtību vairākām valstīm. Taču mums vajadzētu atcerēties, ka šeit mēs vērojam divu veidu Eiropu. Es neredzu uh, nekādu redzamību drošības un aizsardzības politikā vairākās valstīs, taču es redzu ļoti lielu redzamību Eirogrupas politikai, ja ir runa par ekonomiskajām un monetārajām lietām. Mēs bieži vien uh, dzirdam no ekonomikas un monetārās jomas, ka budžets ir jāapcērpj. Tas mm, rada ļoti smagas sekas un ietekme ir uzreiz redzama. Uh, Bet kā mēs varētu panākt, lai drošības un aizsardzības nozara, kas ir daudz mazāk redzama eh, un kuras budžets arī ir apdraudēts, kurai arī ir eh, jāapgriež sevi izdevumi, kā mēs varētu panākt, lai arī šis jautājums kļūtu pietiekami svarīgs. Te parādās divu veidu Eiropa. Mums vajadzētu saprast, kā mēs vēlamies attīstīt savu rūpniecību kopumā, bet tas sevī ietver arī uh, šo īpašo specializēto aizsardzības sektoru. Ja mēs runājam par rūpniecību kopumā, tad mēs skatām ekonomiskos, sociālos faktorus, mm, bet mums vajadzētu eh, skatīt arī aizsardzību tieši no šīs perspektīvas. Ja mēs šeit izjauksim līdzsvaru, tad īstenībā mēs sāksim darboties pilnībā izolācijā eh, aizsardzības jomā. Vairākas valstis Eiropā pašlaik apspriež samazinājums aizsardzības budžetā. Ja mēs vienmēr saņemsim norādes, ka mums ir jābūt taupīgiem, ka mums ir jāapcer budžets, tad kā mēs varēsim izvairīties no izolācijas problēmas aizsardzības industrijā, kā mēs varēsim nodrošināt drošības un aizsardzības politikas īstenošanu. Uzskatu, ka šie procesi būtu jāuzsāk, mums ir vajadzīga uh, tāda politiska pieeja, kas aptvertu visas nozares. Komisijai pašai vajadzētu sākt domāt par to, kāds budžeta līmenis būtu pietiekams, lai mēs varētu sasniegt savus aizsardzības mērķus. Paldies! Merci, cher collègue, je vais... Paldies, darbie kolēģi! Eh, es centos piemērot mūsu reglamentu Eiropas parlamentā, eh, dot noteiktu laiku pretējā gadījumā mums nebūs laika uh, uzklausīt atbildes, un tas būtu ļoti žēl, un tāpēc es ļoti ceru, ka jūs varēsiet trīs minūtes kā maksimums uh, ņemt jūsu runā. Un tagad no Francijas senāta depiekā kungs. Trīs minūtes priekšsēdētāja kungs. Uh, godāmie kolēģi un kolēģis, tr, trīs minūšu laikā pieci komentāri. Vispirms, pirmais lēmums rakstīt Eiropadomas darba kārtībā uh, šo te jautājumu ir lieliska lieta. Uh, šeit ir arī Romboja kunga institīva, ko es apsveicu. Un, uh, godājumie kolēģi, mēs, mums nevajadzēs tagad gaidīt vēl sešus, piecus gadus uz šo jautājumu. Tālāk otrs jautājums par nacionālajiem parlamentiem, nacionālām valstīm. Um, Tātad eh, sekas no ekonomiskās krīzes uz valstu budžetiem. Um, mēs varētu gūt labumu no šīs krīzes, eh, iegūt, skatīt to kā iespēju, bet diemžēl līdz šim tas tā noticis. Treškārt, šeit ir eh, nacionāla valstu intereses aizsardzības joma un bija ir arī tāds varbūt intereses trūkums dot savus militāros spēkus, un tam ir vairāki iemesli. E, un tie ir tādi, teiksim, publiskā doma neuztver uh, Um, nekādus draudus, kā arī uzskat, ka dažkārt mēs dublējam NATO darbu, bet šeit mums ir jārunā par konkrētiem soļiem autentiskai sistēmai, lai mēs varētu arī respektēt valstu suverenitāti. Mēs gribam vairāk suverenitātes, nevis konkrētu valstu aizsardzības zudumu. Un četrkārt, ceturkārt, Un gribu komentēt šos iebildumus pret balto krāmatu. Gribu runāt par mūsu rūpniecības bāzi. Šeit ir runa par to, ka šī industrija nav saistīta ar aizsardzību, un šeit pietrūks tādas arbitrāžas elementa, lai mēs varētu izsijāt šīs dažādās intereses, jo mēs nevaram veidot uh, Eiropas aizsardzību bez kopējas iesaistas. Un piekārt, ja mēs gribam, lai Eiropas aizsardzība progresē, tad mums ir jāzina, kādā veidā mēs varētu apiet šo suverenitātes jautājumu, kā mēs varētu to sakārtot. Um, Francijas uh, senāts pieņēma ziņojumu jūlijā ar nosaukumu uh, iepratīmu autentiskai Eiropas aizsardzībai. Un eh, ir arī konkrēti piemēri, kurus gribētu ilustrēt arī angļu valodā. Kādas ir mūsu rekomendācijas no šī ziņojuma? Un tā tad ir rekomendācijas veidot Eirogrupu aizsardzības jautājumos, Eirogrupu aizsardzības jautājumos tad starp tiem, kas vēlas un tiem, kas var, mēs varētu piemērot vienbalsības uh, likumu. Tas nozīmē, ka katru reizi, uh, kad uh, Eiropa tērē naudu Schengens robežu ietvaros, mēs neaizmirstam arī par Eiropas aizsardzības jautājumu. Varbūt dažiem šis jautājums liekas kā sāpnis, bet ja mēs nevarēsim mainīt pasauli, ja mēs paši e, nemainīsimies, un mēs varam mainīt Eiropu aizsardzības jomā. Paldies! Es tiešām atzīmēju šo jautājumu, un trīs minūtes francūziem vai trīs minūtes ar pusi, tas mm, ir ļoti sarežģīti katrā ziņā. Es gribētu atzīmēt to, ka jūs iekļāvāties reglamentā un Francijas uh, senāta pārstāvis uh, runāja ārkārtīgi skaidri un koncentrēti un tagad došu Kupers kundzei no Eiropas parlamenta, kas ir arī uh, ziņotāja kopējās drošības aizsardzības eh, politikas ziņojuma. Paldies! Es domāju, ka tas ir ļoti saulaicīga un ļoti laba diskusija. Mums ir tiešām lieliski iespēja diskutēt ar nacionāliem parlamentiem, jo tieši ar šiem parlamentiem notiek patiesa debata par drošības un aizsardzības jautājumiem. Šajā parlamentā mums ir ļoti augsta cerību latiņa, jo, kā jau mēs teicām, tagad ir ļoti sarežģīts periods ar ļoti būtisku budžeta samazinājumu, tīpaši aizsardzības jomā, tāpēc mums ir nepieciešams tiešām apņēšanās strādāt kopīgiem spēkiem pie šī kopīgā drošības aizsardzības jautājuma. Mums ir augsts ambīciju līmenis, pat ja dažkārt šie vēstījumi, ko mēs saņemam no dažādām Eiropas Savienības galvaspilsētām nav pārāk optimistiski. Mēs strādājam konstruktīvi kopā ar komisiju un arī ar augstās pārstāvs dienestu, padomi un tā tālāk. Un mēs paušam tādu optimistisku noskaņojumu, nemazinot mūsu ambīciju līmeni. Eiropas Savienība ir krustcelēs, un mēs varam tagad spriest, vai sniegsim globāli drošību, nodrošinot to kā situāciju, vai arī funkcionēsim vienkārši kā tirgus, neuzņemoties nekāds īpašs pienākums drošības aizsardzības jomā. Es domāju, ka mēs visi ticam kopīgai drošības politikai. Šeit atslēgs vārds ir sadarbība un uzticības stiprināšana. Un tas ir tas sarežģītākais jautājums. Atsevišķi komentāri no manas puses. Mums ir nepieciešama komunikācijas stratēģija. Mēs decembrī dodamies uz Eiropa padomus samitu. Un pat, ja konkrētos fórumos vai šeit parlamentā vai valstu parlamentos mēs runājam par drošību, mums nav pietiekam daudz tādas redzamības šai debatei. Tā ir visa Eiropas debate, tā ir ļoti aktuāla Tā ir saistīta ar eh, iedzīvotāju drošību, un tagad būtu jāiekļau arī tas vēlēšanu darba kārtība. Mēs nevaram strādāt pilnīgi visur, mums ir dažādas telpas, zeme, gaisa un kibertelpa tagad arī, bet tagad ir pienācis laiks izdarīt strateģisku izvēli, kas nevienmēr ir vienkārša lieta. Treškārt, un tas ir arī šajā ārējā dienesta uh, ziņojumā ir jūras robeža un mūsu sauzemes robeža. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums šajā konkrētajā laika brīdi, un tas ir nākamais, par ko mums vajadzētu domāt un runāt pēc decembra sanāksmes. Ceturtkārt, izmantot pilnu Lisabonas līguma potenciālu. Mēs atkatām to vārdos, bet mēs nedaram praktiski. Tie, kas grib virzīties uz priekšu, tiem ir jādod šāda iespēja un pārējiem nevajadzētu bloķēt šo potenciālu. Izmantojam, īstenojam līgumu, īstenojam šo uz, uzsākšanas fondu, izmantojam to, ko dod līgums un virsamies uz priekšu. Ir liela diskusija, ir dažādas iespējas. Mēs varam padarīt esošo instrumentu elastīgāk, mēs varam mūsu spēks pārvērst par ātrās rēģēšanas spēkiem, bet tam ir nepieciešama atvērta debate. Un visbeidzot, NATO. 22 no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm ir arī NATO dalībvalstis. Tātad konflikta nekāda nav centīsimies strādāt visi kopā, meklēt risinājumus kopīgiem spēkiem. Un mans beigu secinājums ir šāds. Decembra samitam nevajadzētu iezīmēt beigas, gluži otrādi tas ir process sākums, kur mēs visi, gan Eiropas parlaments un arī valstu parlamenti, apņemus un darbojas cieši kopā. Paldies! Paldies par to, ka praktiski iekļāvāties darba grafikā, un es būšu aizvien stingraks. Kroākungs no Beļģijas pārstāvju palāca. Paldies priekšsēdētāji. No Beļģijas parlamenta puses paldies par aicinājumu. Un arī Mēs eh, balsojam par rezolūciju, kāda būs Beļģijas armijas vieta nākamajā strateģiskajā kadra. Un eh, kopā ar eh, parlamentiem mēs spriedām par to pašu, un, un arī mēs atzīmējam mm, Francijas senāta darba grupas darbu. Paldies par to. Tad par mērķiem, īstermiņa vidējo mērķi. Mēs atbalstam aģentūras pārstāvs teikto par transportu un bezpilotu lidmašīnām. Dažreiz nevienmēr ir iespējams atsevišķi realizēt vienai valstī šos plānus, vēl ņemot vairāk ir bijuši budžeta samazinājumi, un vēl ir iepirkuma procedūra, un tas notiek sarežģītos budžeta apstākļos. Un, ja mēs iepērkam eh, noteikts iekārts citu iekārtu vietā, ja mēs F35 vietā nopērkam kaut ko citu, ja mēs to pārliekam uz Eiropas pleciem, bet kā tas darbosies, un tāpēc es vaicāju jums, kādā veidā tas darbosies mums ir eh, pasākumi, ko mēs eh, varam veikt, bet eh, šos līdzekļus vajadzētu finansēt Eiropas līmenī, lai mēs varētu izmantot visi jaunāko tehnoloģiju, kas ir nepieciešama, arī izmantojam tehnoloģijas no Airbus sistēmas. Un vēl es gribētu tāpat kā kr parlamentārieši pa kreisi esošie. E, es gribu runāt par šo humanitāro aspektu. Eiropas um, operācijām ir jābūt humanām pēc rakstura drošības joma, jo tā ir humanā dimensija, kas raksturo patiešām mūsu politiku. Un tāpat kā kreisie, es gribētu uh, fokusēties uz valstu rekonstrukciju pēc konfliktiem, pēc konflikta palīdzību. Un, uh, Šeit eh, parādījās eh, projekti, kas ir ārkārtīgi svarīgi šajā sakarā, kāpēc mm, neizveidot eh, tādu slimnīcu kuģu floti, kas varētu ātri ierasties konflikta vietā, lai atvieglotu iedzīvotāju ciešanu, tīpaši tagad es domāju par Libānu un Sīriju šajā kontekstā. Un tādā veidā mēs varētu samierināt vai izvēršot te ideju, lai būtu vairāk pieņemta šī Eiropas aizsardzības ideja, iedzīvotāja rinda, jo nevienmēr šī ideja tiek pieņemta, ka mēs te šeit rādam, ka lūk stratēģija nav domāta karošanai, bet lai atvieglotu ciešanas, ko izjūt citu valstu iedzīvotāji. Paldies! Un es arī jums esmu pateicīgs par šo perfekto disciplīnu. Un vēl jautājums par šiem kuģiem slimnīcām. Un attiecīgo kapacitāti šķiet. Komisijas paziņojumā ir runa par šādu spēju un nu, mēs varētu izvērst šādu uh, konkrētu kapacitāti Eiropas līmenī, un šīs slimnīcas medicīnas centrus kuģiem ir labi ideja. No Horvātijas nākamais runātājs ir Krosinoviča kungs. Lūdzu. Thank you, Arno. Uh... Paldies, Arno. Es esmu ļoti priecīgs uh, par tiem pūliņiem un par laiku, kas, uh, ko esat atvēlējuši, lai risinātu šos jautājumus. Es gribētu uzsvērt, ka šis ir uh, stratēģisks dabas jautājums ne tikai attiecībā uz Eiropas aizsardzību, bet uz visu Eiropas Savienību kopumā. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi uh, lai šāds debatas tiktu risināts plašā mērogā un lai tajās tiktu iesaistītas visu dalību valstu politiskās institūcijas un iedzīvotāji. Horvātijai arī ir jābūt daļai šajās debatēs, bet jautājums, kas mums ir sev jāuzdod, ir uh, saistīts ar mūsu pašu valstīm. Mēs esam NATO dalība valsts, esam arī Eiropas Savienības dalība valsts, un mēs saprotam, ka šie jautājumi mums ir būtiski. Uh, Mēs arī saskaramies ar dubultu izaicinājumu. No vienas puses pastāv eh, zinām neapmierinātība ar eh, mūsu bruņoto spēku tehnisko aprīkojumu. No otras puses ir eh, tikai daži, <clears throat> kas vēlētos atbalstīt plaša mēroga militāros iepirkums šajā laikā, lai gan tāda varētu būt nepieciešama. Daudz iemeslu dēļ Eiropas Savienība dalība Eiropas Savienībā nāk par labu, lai labi darbotos kā Eiropas Savienības dalība valsts, no mums sagaida to, lai mēs īstenojam dažādus Eiropas Savienības standartus, un šī pielāgošanās sevi ietver dažādas prasības valstī. Augstāk tēriņi no vienas puses nozīmētu to, ka uh, kaut kur citur šie, šis finansējums tiktu atņemts, un līdz ar to ir jādomā par to, kā to visu sabalansēt, eh, lai tas nāk par labu arī aizsardzības jomai. Te pavisam noteikti Eiropas Savienības politiku īstenošana ir jāsaskata kā tāds vispārīgs jautājums. Eh, tie ir arī dažādi strīdīgi punkti, un tāpēc ir jāsaprot, uh, kādas prioritātes kopējā drošības politikā un militārajā rūpniecībā ir aktuāls un tāpat arī jāizanalizē šī situācija. Citiem vārdiem sakot, ne tikai politiska apsvēruma dēļ, bet arī finansiāla apsvēruma dēļ būs nākotnē aizvien grūtāk atdalīt aizsardzības jomu no citām Eiropas Savienības politikas jomām. Es esmu pārliecināts, ka padziļināta integrācija aizsardzības jomā kļūst par um, nepieciešamību. Tā nav vairs tikai tāda tīra iespēja. Un vēl, manuprāt, būtu jāuzsver, ka atvēlot mazāku finansējumu aizsardzības jomai, mēs runājam ne tikai par finanšu krīzes rezultātiem, bet arī par to, ka pastāv dažādi komerciālu apdraudējumu, ka vairs nepastāv tik daudz apdraudējumu Eiropas Savienību. Tas ir Eiropas Savienības nopelns. Paldies! Paldies! Kovača kungs no Ungārijas. Uh, thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu apsveikt Eiropas parlamenta ārlietu komiteju un drošības apakškomiteju. Apakš par to, ka viņi uzaicināja Nacionālos parlaments uz šo sanāksmi. Es eh, būtu vēlējies, lai eh, būtu pārstāvētas visas dalība valstis, jo šī sanāksme un šis jautājums ir ļoti būtisks. Gatavojoties gada beigās gaidāmajam padomu samitam, es domāju, ka lielākā daļa cilvēka šeit ir pārstāvēti, zina, ka Ir ārkārtīgi daudz tādu jautājumu, pie kuriem pašreizējā Ungārijas valdība un demokrātiskā opozīcija ir pretrunīgos viedokļos, bet es jums varu garantēt, ka attiecībā uz Ungārijas ilgtermiņa nākotni valdība un demokrātiskā opozīcija ir vienisprāts, ka Eiropas un Eiroatlantiskā integrācija NATO un Eiropas Savienība ir uh, ļoti būtisks. Es gribētu pastāstīt par vadlīnijām, kuras mēs ievērojam. Pirmkārt, NATO un eh, ASV vadošā loma NATO ir eh, drošības garants numur viens Eiropai un Ungārijai. Bet Eiropa, tā skaitā tās valsts, kas nav iekļaušās NATO, uh, tai būt, tiem būtu jāuzņems arī sava loma un jādod savus pienesums mūsu kontinenta drošības un aizsardzības stiprināšanā. Ja mēs runājam par NATO globālo lomu un Eiropas Savienības globālo lomu, kas kļūst aizvien būtiskāka, teikšu, ka mēs atbalstām godīgu un efektīvu atbildības sadalījumu kas saskanētu ar abu organizāciju iespējām un potenciālu, jo visām militārajām iespējām un militāro konfliktu pārvaldīšanas jomā galvenais potenciāls gulsts uz NATO, savukārt Eiropas Savienībā ir vislielākais potenciāls, lai novērstu konflikts un panāktu stabilizāciju un rekonstrukciju krīzes reģionos. Uh, Treškārt, aizsardzība pavisam noteikti ir eh, daudz sarežģītāks jautājums nekā aizsardzības budžets vai aizsardzības tēriņi. Kopējā ārējā un drošības politikā arī var kalpot arī netiešā veidā, piemēram, attiecībā uz kaimiņa attiecību politiku, varētu pieminēt vidusjūras partnerību un austrumu partnerību, jo drošība un stabilitāte kaimiņu reģionos ir daļa no mūsu kontinentu drošības un stabilitātes. Pavisam nesen Arābu pavasars ļoti skaidri to nodemonstrēja, un es domāju, ka mums ir tas jāņem vērā tad, kad risinām jautājums, kas ir saistīti ar austrumu partnerību un citiem reģioniem. Demokrātijas nozīme, tiesiskuma loma, sociālā attīstība, arī šie jautājumi ir ļoti svarīgi drošības kontekstā. Es domāju, ka tā ir tā mācība, kas mums būtu jāsmējas no ārāba pavasara. Un visbeidzot, es gribētu aicināt Eiropas parlamentu izrādīt, izdarīt spiedienu uz Eiropa padomi, Un tāpat arī Nacionālos parlaments izdarīt spiedienu uz savām valdībām, lai veicinātu dziļāku un tālāk integrāciju drošības un aizsardzības politikā. Paldies! Anā Gumes. Došu ātri e, vārdu citiem kolēģiem Anna Gomes no Eiropas parlamenta tagad. Uh, uh, Paldies krīzes un uh, taupības politikas kontekstā, ja mēs runājam par Eiropas drošību, tad mums ir jāpiemina arī militārās rūpniecības bāze un tehnoloģiskā bāze. Šajā kontekstā es vēlētos, lai Eiropa padome pieņemtu lēmumu noraidīt aizsardzības um, budžeta samazināšanu, jo tā ir recepte, lai panāktu korupciju un uh, tādējādi mēs attālinamies no nacionālās drošības mērķiem. Tāpēc es gribētu, lai Eiropieši darbotos racionāli. Es ceru, ka minimālākais prasības uh, Eiropas budžeta uh, jautājumos ir tas, ka ir jādomā par to, ka ir pārlieku liels sloks tām valstīm, kas eh, sniedz vislielāko ieguldījumu dažādās aizsardzības misijās. Un tāpēc jāpadomā, piemēram, par tādiem jautājumiem kā Malī. Tāpat es sagaidu, ka kopējās ārējās un drošības politikas eh, jomā tiks vairākas uzsvērts jūru, jūras jautājums. Mēs redzam, ka Gvinējas līcī notiek pirātisms, tāpat ir organizētā noziedzība teroristu tīkli, kas attīstās, mēs redzam, kas notiek, un tāpēc ir nepieciešams pie, piekrasts patruļus, kas būtu organizēts dalību valstīm sadarbojoties. Mēs, piemēram, redzam, ka Panamas kanālā uh, 2015. gadā radīsies jaunas ekonomiskās iespējas un tāpat arī jauni riski. Mums ir nepieciešama līdz ar to šī jūras dimensija, kā, kā ADP. Un tāpat ir jāraugās, lai viss šie pasākumi tiktu īstenoti. Piemēram, Lībijā, jo te tiešām ir runa par vispārējo drošību. Tā kā pašreizējā KDP nespēja gūt panākums, ja Eiropas Savienība neizvērsīs uh, armijas un eh, citas struktūras, kas šobrīd eh, Lībijā nepastāv. Mēs eh, neko nepanāksim, ja vienlaiks netiks īstenot drošības sektora reforma šajā valstī. Dalība valstis ierobežo šo valstu politika, un tas liedz tām veicināt arī savas peļņas gūšanu militārajā rūpniecībā, un tas ir ļoti nopietns jautājums. Runājot par Sīriju, šeit risinājumam jābūt politiskam. Ja dal, dalība valsts, kam pagaidām tiec šo karu pagarināt. Tāpat par humanējiem jautājumiem. Starp Te ir jāņem vērā starptautiskās tiesības un tiesiskums. Runājot par bezpilota lidmašīnām un kiberdrošību, padomēji ir eh, jābūt ļoti konsekventai un eh, jādomā par to, kā nodrošināt pamattiesības. Un paldies! Ehm, Pīskokungs no Portugāles. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uzdot dažus jautājumus, kas iespējams nav iekļauti decembra padomas darbu kārtībā, bet, manuprāt, tie varētu būt būtiski, un tieši tāpēc mums par tiem vajadzētu parunāt. Tātad šie jautājumi ir, kādā veidā Eiropas Savienība plāno investēt un attīstīt informācijas tehnoloģijas drošības jomā. Uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, ja mēs vēlamies līdzsvarot mūsu stratēģiskās rūpes ar uh, demokrātijas vērtībām un to, ko vēlas Eiropas Savienības pilsoņi. Eiropas drošības trauslumu nesen uh, mēs ļoti labi redzējām šajā masu uh, spiegošanas skandālā. Uh, Tieši tāpēc mums vajadzētu saprast, kāda ir mūsu sadarbība kiberdrošības jomā. Vai Eiropas Savienība ir izveidojusi vai arī domā izveidot kopēju stratēģiju, kas ļautu nodrošināt mūsu suverenitāti? Vai Eiropas Savienība vēlas definēt tādu stratēģiju, kas ļautu īstenot kiberdrošības pasākumus? Modrība šajā jomā noteikti ir vajadzīga. Mēs pavisam nesen redzējām, cik viegli ievainojamas ir mūsu informācija tehnoloģiju sistēmas. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir pienācis īstais brīdis izpētīt, cik tālu mēs varam aizsargāt savas informācijas sistēmas, mm, tehniskās struktūras, aprīkojumu tā tālāk. Vai mēs varam pietiekami labi sevi aprīkot ar dažādām informāciju tehnoloģiju struktūrām, lai aizsargātos no citu valstu uzbrukumiem? Šeit nav runa tikai par ASV. ASV tiek bieži pieminētas, bet ir ļoti daudz citu valstu, kas, es esmu pārliecināts, rīkojas tieši tāpat, un noteikti nav mums tik labs partneris kā ASV. Tieši tāpēc mums ir ļoti daudz uztraucoši apstākļi, kas būtu jāņem vērā. Lielas paldies, un tagad noslēgumā Lānsbēģi kungs, Eiropas parlamenta pārstāvis. Paldies priekšādādāji. Eiropas drošības un aizsardzības jautājumi ir ļoti būtiski un daudzas svarīgas problēmas jau ir pieminētas, taču es vēlētos īpaši parunāt par uh, šo konsekvento sadarbību, kas ir vajadzīga ar NATO, un tāpat arī par iespējamo. Uh, e koalīcijas starp valstīm, kas vēlas iet tālāk, kas vēlas panākt vēl vairāk. Mums vajadzīga, ir vajadzīga tāda koordinācija, kas ļauta mums vērsties pret agresiju. Bieži vien Eh, ANO drošības padomē mēs redzam, ka daudz jautājumu tiek bloķēti. Notiek dažādi uzbrukumi, vetoš, vet, veto uzlikšana koordinētai rīcībai, un līdz ar to šādas koalīcijas iespējas ir ļoti mazas. Varbūt mēs varētu veidot koalīciju, kas vērstos pret šādiem veto. Bieži vien ir tā, ka Krievijai un Ķīnai ir uh, noteicošā balss ļoti svarīgos jautājumos. Pašlaik ļoti daudz kas notiek bez mums. Kāpēc gan Eiropas Savienības dalībvalstis nevarētu apvienoties pret eh, Krieviju un Ķīnu? Kāpēc eh, šī um, Eiropas Savienības gribošo koalīcija tiek apzīmēta ar vārdu eventuāla? Mums nevajadzētu teikt, ka Eiropas Savienības rīcība ir nelegāla tikai tāpēc, ka Krievija to neapstiprina. Euh, Paldies visiem runātājiem. Un mums ir uzdoti jautājumi, un tagad es došu vārdu Eiropas studiju, drošības studiju institūta direktoram, kurš kādu laiku jau ir klausījies ļoti uzmanīgi, un varbūt viņš varēs tā sintētiskāk atbildēt, kas būtu ļoti vēlams, un pēc tam ar nūkungam un Popovska kungam došu vārdu, un viņi varbūt dos arī kaut kādas atbildes uz tādiem jautājumiem, un arī mm, nobeigs mūsu sarunu. Paldies! Un tā kā. Es negribu runāt tādu atsevišķu prezentāciju mūsu uh, sanāksmes beigās, drīzāk es gribētu sintezēt to, ko um, šeit dzirdēju, un arī gribētu apkopot uh, citu sanāksmu rezultātus, kurās esmu piedalījies. Uh, E, šeit, šajā parlamentā, kā arī citos e, nacionālās parlamentos, kur es esmu aicināts, e, lai teikt neliels runas angļu valodā turpināšu. Ļoti pareizi tika norādīts, ka priekšsēdētāja Van Rompeja izvēle vest sarunas par aizsardzību decembrī bija zināms risks, ko viņš uzņēmās pavisam apzināti. Uzskatu, ka pašreizējā posmā ņemot vērā debates, kas mums ir bijušas, eh, varētu teikt, ka šis risks ir sevi pierādījis, eh, ka bija vērts to uzņemties. Paskatīsimies, kas notika Eiropā pirms sešiem mēnešiem. Paskatīsimies, kas ir sagatavots, kas ir publicēts šo pēdējo mēnešu laikā. Mēs varam vērot ļoti lielu atšķirību. Mēs redzam, ka uh, pastāv ļoti liela konverģence, vienprātība attiecībā uz daudziem steidzamiem jautājumiem, kas ir uzsvērti gan Eiropas parlamentā, gan dalību valstu parlamentos, gan arī speciālistu vidū. Zināmā veidā mūsu institūts arī pieder pie šiem speciālistiem. Tātad mēs esam vienojušies par izvērtējumu par vispārējo situāciju. Mēs redzam, ka uh, izaicinājumi gan Eiropai, gan pasaulē pieaug, un redzam arī, ka iekšējie resursi sarūk Eiropā. Te ir runa gan par budžeta resursiem, gan arī par politiskiem resursiem. Tātad te ir runa par iekšējo kohēzi Eiropas Savienībā, par spēju rīkoties plašākā mērogā. Paskatīsimies tā uzmanīgi, ko ir radījušas institūcijas un arī um, neatkarīgi pētījumu centri šajā īsajā laikā. Mēs redzam tādu realistisku izvērtējumu, ko mēs varētu panākt decembrī un arī vēlāk. Tāpat arī redzam reālu izvērtējumu par pašreizējo situāciju, par resursiem, par to, ko domā pilsoņi. Un tas jau ir tāds kā zināms mantojums, kopums, ko mēs varētu izmantot. Uh, Protams, es negribu šeit eh, mēģināt minēt, kādi būs galīgie secinājumi decembrī, bet eh, šis process tomēr ir devis savu ieguldījumu pozitīva iznākuma radīšanā, un process īsnībā ir daļa no rezultāta, un noteikti to vajadzētu ņemt vērā mūsu līderiem. Ir viens punkts, ko es vēl vēlējos pieminēt, ņemot vērā eh, ši, šīs debates. Uh, vienprātība, konverģence, protams, vēl pastāv dažādas nianses attiecībā uz to, cik tālu un cik lielā apmērā Eiropiešiem vajadzētu mm, nodrošināt koordināciju aizsardzības nozarē. Taču ir konverģence par to, ko mēs varētu darīt. Šeit trūkst vienas saites, nav pilsoņu līdzdalības šajās debatēs. Es negribētu piekrist, ka pilsoņi uh, Eh, ir aktīvi piedalījušies diskusijās. Noteikti tik plašas ziņas līdzekļi šeit nav devuši savu ieguldījumu. Bet ja mēs paskatāmies uz eh, aptaujām, uz eh, sabiedriskās domas aptaujām, ir sagatavot arī dokumenti par šo tematu. Un mēs varam redzēt ļoti skaidri, ka nedrošības iemesli, ko pilsoņi nosauc, šie nedrošības cēloņi, eh, ko varētu novērst ar militāriem līdzekļiem, parasti ir pēdējā vietā. Parasti parādās intereses trūkums par to, ko šie militārie spēki varētu darīt, lai uh, drošības sajūta pastiprinātu. Nedrošība kopumā pastiprinās visā Eiropā, to var visur vērot, tā ir vispārēja tendence. Pēdējo gadu laikā Eiropieši bieži vien saka jā, tad, kad viņiem jautā, vai viņi vēlas eh, kopēju Eiropas rīcību globālā mērogā, lielāku uh, aktivitāti no Eiropas Savienības puses eh, humanitāro un mm, drošības, ekonomisko krīžu apkarošanā gan Eiropā, gan arī pasaulē. Taču viņi saka, nē, ja tiek jautāts par resursu palielināšanu eh, šādas darbības finansēšanai. Un mēs redzam, ka šeit trūkst šīs saiknes, un iespējams, ka šīs saiknes trūkumā slēpjas arī problēma. Uh, Protams, nav jau tā, ka pilsoņi neinteresētos par to, kas notiek eh, pasaulē un apkārt viņiem. Tad, kad ir runa par krīzi, un Sīrijas krīze to ļoti, ļoti labi pierādīja, reakcija no pilsoņa puses ir ļoti emocionāla. Taču tas, ko viņi sagaida no politiķiem, bieži vien nav tas, ko politiķi vēlētos viņiem dot. Ļoti bieži vairāki parlamenti eh, pieņem lēmumu pret militāru intervenciju, un iespējams, ka tas arī atainoja uh, pilsoņu vēlmes, jo ir tāda kā vilšanās par militāriem risinājumiem. Pēdējie gadi, pēdējās desmitgades nav pierādījušas, ka militārs risinājums spētu atrisināt problēmu. Uh, Iespējams, ka šeit vajadzētu ieguldīt papildu darbu. Tas būtu jādara likumdevējiem, dažādiem pētniecības institūtiem un arī citām institūcijām. Proti, vajadzētu spēcīgāk argumentēt pilsoņiem, lai viņus pārliecinātu par to, ka tas, par ko mēs šodien spriežam un esam arī agrāk sprieduši, proti, ka ja mēs vēlamies stiprināt mūsu drošību un Aštons kundze te ir runājis par ekonomiskiem cēloņiem, par Eiropas vietu pasaulē, par uh, pašreizējo globalizācijas laikmetu, par to, ka mums vajadzētu uzlabot pasauli. Ir skaidrs, ka mūsu laikus uh, raksturo nestabilitāte un gribas trūkums. Iespējams, ka to vajadzētu arvien vairāk pieminēt. Tāpat arī ir vajadzīgi procesi. Parasti Eiropas Savienība šajās jomās darbojas ļoti labi. Uh, tā uzsāk procesus, nodrošinot uh, attīstības uh, pastāvīgu kontroli, uh, lēmumu īstenošanu. Iespējams, ka tas ir pats pēdējais, kas būtu vajadzīgs šajā iniciatīvā šajās pēdējās nedēļās pirms decembra samita. Mums vajadzētu pilsoņiem ļoti skaidri norādīt, ko tad mēs vēlamies sasniegt. Mums ir vajadzīgs arī process, kas būtu racionāls un kuram varētu sekot līdzi. Ir bijis ļoti daudz konkrētu sarunu, dažādas institūcijas un aģentūras ir prezentējušas savus viedokļus ir arī tādas plašākas debates, kas zināmā mērā to visu pastiprina. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu piedalīties, lai e, Eiropas aizsardzība patiešām nodrošinātu Eiropas integrācijas procesus un būtu daļa no Eiropas. Tas arī būtu viss. Paldies! Paldies par šo ļoti tādu zintezēto atbildi. Klod Franca varbūt eh, jūs varētu atbildēt uz eh, dažiem jautājumiem, kas šeit izskanēja, varbūt izdarīt tādu kopsavilkumu. Paldies, Arno! Vispirms es gribētu atzīmēt, ka daudz no jums runāja par ļoti svarīgām jomām. Un noteikti ir vērts šos jautājumus pacelt arī valstu un vadītāju līmenī. Par to runā arī Keti Eštone. Cits starpā šeit ir jāatzīmē Gomešs kundz pieminētā jūras drošība. Un šie te e, kūģi, uz kuriem atrodas slimnīcas, tas e, arī tiešām ir daļa no kopējā jūras drošības ietvara. Un uh, Mēs varam runāt šeit par eh, tādu kuģu floti, kas ir spējīgi darboties eh, šādā kontekstā un var papildināt arī kopējo jūras kara floti ar savu devumu jūras drošības garantēšanā. Galer kungs ciesapā runāja par standartizācijas jautājumu. Es arī uzskatu, ka šis jautājums ir absolūti svarīgs. Un tas arī labi ilustrē tādu lielu problēmu, ko mēs varētu pacelt valstu, un vadi, valstu vadītāju līmenī. Mūsu mandāta arī ietveros, to mēs varētu veicināt. Un vēl daudzi runāja par kiberdrošību. Aģentūra ir piedāvājusi risināt šo jautājumu, bet šeit ir nepieciešama daudz tāda globālāka pieeja kiberdrošības aizsardzības jomā. Kliša kungam arī centīšos atbildēt. Protams, šāda sadarbība ar NATO ir ārkārtīgi svarīga. Ir jau arī tagad Uh, pastāvīga sadarbība jau šobrīd, uh, konkrētās jomās tā notiek, uh, un šeit ir šis pooling and sharing un viedā aizsardzība, tas ir kaut kas tāds, pie kā mēs kopā strādājam, un vēl kāds runātājs arī runāja par um, no vienas puses tādu militāro rīcību, ko veids pārsvarā ar NATO valstu spēkiem un arī prevencijas jautājumu, bet mēs strādājam ļoti cieši ar kolēģiem no NATO, mm, un tas ir viens no mūsu uzdevumiem aizsardzības aģentūra. Mums ir jāstrādā arī ar šiem remotely piloted sistēmas vai droniem. Kaut gan šeit ir arī nianses, bet uh, Mums ir nepieciešama militārā spēja, šis militārais aspekts, eh, un no tā to mēs varam iegūt, veicinot enerģētisko efektu. Kā mēs varam panākt mērķus, izmantojot mūsu politiku, ņemot tālāk arī dalībvalstis, kuru rīcībā ir attiecīgie militārie spēki, kas dos, dod arī NATO ietvara par šiem lidmašīnām. Tiešām trīs lidmašīnas plus amerikāņu lidmašīnas. Sanāk, ka mums ir atsevišķi ļoti nedaudz tāds kaujas lidmašīnas. Un nepieciešams ir vairāk šādu lidmašīnu. Mēs, kā aizsardzības aģentūra, esam ņēmuši dalību nāk, nākotnes uh, sistēmas uh, gaisa pārvedājums ziņā izpētes kopā ar citām dalībvalstīm. Un personīgi es teikšu tā par šīm bezpilotu lidmašīnām. Ir iekārts, ko mēs pērkam bet to mēs darām realistiskās robežās, mums ir arī savi limiti, un tad vēl ir nepieciešams strādāt vairāk, lai progresētu nākotnē, lai mums būtu Eiropas programma, kas ir vērst uz nākotni. Jautājums par Eirogrupu. Tur arī par stabilām sadarbības struktūram, pastāvīgo sadarbību Mums eh, tiešām labu pārsteigumu ir sagādājuši šie mazie un vidējie uzņēmumi, eh, kas ir aktīvi tagad piedalās dažādās jomās, piemēram, Somija jūras eh, nu, nozīmē arī kiberdrošība, ko, kur aktīvi darbojas Igaunijas mazie un vidēju uzņēmumi. Tā šķiet, ka Nīderlande arī dod savu ieguldījumu. Um, Un viss ir iespējams, kā izrādās, ka ir iespējams rast šo potenciālu arī dalībvalstīs, un kas ir jātīsta. Es uzskatu, ka mums ir jāizmanto šīs iespējas, ko dod arī lielās valstis. Bet uh, Mēs varam veidot arī mazākas grupas, jo tiecīgi ir iespējams izmantot tātad mazos un arī lielos, jo lielās valsts dos savu ieguldījumu un savās lielākajās jomās un tā tālāk. Un arī Amerikas Savienotās valstis. Ar tā mums arī sadarbība. Viņi sadarbojas ar lielākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un par uh, rūpniecības politiku. Jā, es dzirdēju dažādas uh, komentārs par mūsu Eiropas rūpniecību. Mums ir lielās valstis uh, un ir tādas valstis, kur nav rūpniecības. Un tie, kas saka, ka rūpniecības vispār nav, tas nav īsti pareizi. Ir iespējams atrast arī kaut kādus līdzekļus, ko izmantot un sadarboties, un diezgan daudz eh, juridiskā pamata, teiksim, darboties ar šādiem duāliem eh, līdzekļiem. Mēs to varam atbalstīt mums ir senie darbinieki aizsardzības jomā, tad ir mazie un vidie uzņēmumi, mums jāizmanto pilnīgi viss, un tad vēl arī šīs iniciatīvas, ko mēs pacelsim Eiropā tam līmenī, ka katrā kontekstā ir iespējams atrast arī rūpniecības virzītājs, un, un tie varētu veicināt mūsu izaugsmi arī aizsardzības jomā. Paldies, Klot Franca! Un tagad Papovska kungs, lūdzu jums vārds noslēgumam. Paldies! It, uh, has once again shown that Šīs debatas vēlreiz ir ļoti skaidri parādījušas, ka diskusijas par Eiropas um, drošību un aizsardzību ir jāskata plašākā kontekstā, proti runājot par Eiropas pārvaldību. Ir skaidrs, ka te ir jāņem vērā arī ekonomiskā un finanšu politika. Tieši tāpēc ir tik būtiski, ka valstu un valdību vadītāji ir vairāk jāiesaista šajās debatēs. Viņi iesaistīsies daudz vairāk nekā jebkad agrāk. Lasot eh, augstās pārstāves ziņojumu, jūs noteikti būsiet sapratuši, ka viņa nav ieteikusi izveidot jaunas struktūras, viņa nav arī pieprasījusi sev jaunas pilnvaras. Un to viņa darīja apzināti. Mēs nevēlamies šeit uh, uzņemties pārāk daudz dažādu pilnvaru un kompetences sfēru. Uzskatu, ka mums vajadzētu veicināt eh, konverģenci. Ir jānodrošina uh, sadarbība Eiropā gan pasākumu, gan arī uh, domāšanas ziņā. Tāpat arī ir jādomā par nacionālo plānošanu, ko pieminēja Gālera kungs. Ziņojumā uh, Katrīna Aštone arī uz to atsaucas. Mēs nevēlamies veidot Eiropas iestādi, kas būtu atbildīga par aizsardzības plānošanu. Šīs jautājums paliek dalību valstu ziņā, taču mēs vēlamies nodrošināt saiknes uh, starp domāšanu par šo aizsardzību un uh, starp mm, lēmumiem, kas tiks pieņemti starp, starptautiskajā līmenī. Es tāpat arī gribētu piekrist, ka uh, Eh, aizsardzības, Eiropas kopējā aizsardzības politika arī ir daļa no uh, Eiropas vispārējās pārvaldības rīkiem. Mums noteikti ir jāizmanto visi šie rīki kopā, tāpat kā attīstības politika un diplomatiskās attiecības. Tieši šādā gaismā arī šie jautājumi būtu jāskata. Vēl ar vienu nav atrasināts jautājums par to, ka mums trūkst kopējas izpratnes, un vairāki no jums uz to atsaucās, tieši tāpēc arī ir vajadzīga jauna stratēģija. Es jau centos atbildēt uz šo jautājumu agrāk, sakot, ka mums ir vajadzīgi tādi kā pāraudzības procesi par Eiropas vietu pasaulē, un šie pārdomu procesi varētu novest pie jaunas pieejas pieņemšanas taču mums nevajadzētu pārliecīgi agri šeit izteikt kaut kādus spriedumus mēs redzam, kādas ir tendences. Tās ir visnotaļ akūtas, un tāpat arī mums ir jādomā par sabiedrības vēlmēm. Jūrniecības drošība, eh, kur Lampedūza ir kļūsi par tādu bēdīgu simbolu, vai arī kiberdrošība, mums ir sasāpējuši jautājumi. Mums ir jākoncentrējas uz šiem jaunajiem draudiem. Uh, Mums ir jāskatās, kādā veidā mēs varētu prezentēt, zināmā veidā pārdot Eiropas aizsardzību mūsu pilsoņiem. Atbildēšu tagad uz konkrētiem jautājumiem, pavisam īsi priekšsēdētāja kungs. Pirmam kārtām par uh, eh, EDAP izmantošanu humanitāriem eh, mērķiem. Es varētu to pagriezt otrādi. Uh, es varētu teikt, ka mēs izmantojam jebkāda cita veida militāro kapacitāti humanitāriem mērķiem. Tas ir darīts eh, arī agrāk. Es domāju, ka labākais piemērs ir eh, Atalanta militārā operācija, kas īstenībā sākās eh, sniedzot palīdzību pasaules pārtikas programmai Somālijā. Un pašlaik tiek veikts strateģisks pārskats par šo operāciju. EDAP operācija finansēšana, mm, to pieminēja Gomeses kundze. Mums ir bijis mazliet diskusija par šo jautājumu, un īstenībā starp dalībvalstīm nav vienprātības, piemēram, par eh, sākotnējā fonda izveidošanu. No otras puses, mēs veiksim vēl vienu pārskatu par uh, Atēnas mehānisma 2015. gadā, un iespējams, ka mēs vēlreiz tad varētu runāt par militāro operāciju finansēšanu. Taču mēs nedrīkstam aizmirst arī EDAP civilo elementu, kas eh, šodien tika mazāk pieminēts. Augstā pārstāve savā ziņojumā atsaucas, sakot, ka mums vajadzētu paskatīties uz cēloņiem, kas tad ir pamatā mm, četrās paudzes uh, civil pasākumiem EDAP. Šie ir galvenie problēma jautājumi. Jūs noteikti zināt, eh, ar kādām situācijām mēs saskārāmies Lībijā vai eh, Āfrikas uh, raga operācijās. Kiberdrošība. Eiropas Savienība jau ir izveidojusi kiberdrošības stratēģiju, tā tika pieņemta agrāk eh, šogad. Vispirms eh, augstā pārstāve un komisija nāca klajā ar paziņojumu, un pēc tam padome to apstiprināja jūnijā. Šī stratēģija tika uzsākta paralēli Eiropas komisijas likumdošanas priekšlikumam par eh, tīkla eh, drošības direktīvu, un likumdošanas darbs vēl turpinās. Kopas kundze runāja par Lisabonas līkuma potenciālu. Es jau pieminēju šo sākumu fondu. Mums ir bijušas diskusijas par šiem jautājumiem ar dalībvalstīm. Mēs redzam, ka uh, nav nekādas īpašas vēlmes izmantot uh, strateģisko sadarbību. Esam mēģinājuši to darīt 11. gadā, arī 12. gadā esam gatavi šīs diskusijas atkal atsākt. Taču šķiet, ka mums vajadzētu atzīst, ka vienprātības trūkst Pēdējais par eh, paziņojumu. Eh, es atvainojos par komunikāciju. Protams, ka komunikācija ir ļoti būtiska, bet, protams, mums ir jāsaprot arī nacionālās suverenitātes jautājumi, ko daudzi no jums šodien pieminēja. Uzskatu, ka eh, šī komunikācija sagādā problēmas ne tikai EFSA pārstāvei, komisijai vai aģentūrām, bet arī nacionālajiem parlamentiem. Mums visiem ir uh, jātiekas ar vēlētājiem un ir viņi jāpārliecina, ka drošība un aizsardzība ir būtisks lietas. Bien, <clears throat> merci beaucoup. Liels paldies. Šķiet, ka visas runas bija ļoti izsmelošas, izsmeļošas un pilnīgas. Man tiek atlicis visiem pateikties par piedalīšanos šajā sanāksmē. Mēs ļoti uzmanīgi sekosim notikuma attīstības gaitē līdz padomei. Mums būs arī nākamnedēļ, nā, nākamgada aprīlī Grieķijas pretitūras laikā starp um, valdību konference, un tad uh, mēs varēsim komentēt arī Eiropadomas rezultāts. Mēs ceram, ka šādi rezultāti būs. Un varētu teikt, ka līdz ar to mēs aizsāksim šo procesu, kas būs pamatā ilgtermiņa lēmumiem, un noteikti ilgtermiņa lēmumiem ir lielāka nozīme, jādara tā, lai visi spēki šos lēmumus arī atbalsta. Šeit mēs arī tāpēc paļaujamies uz kolēģiem no valstu parlamentiem, eh, lai mums nebūtu atkal kārtējā tikšanās kārtējas datums kaut kad. Pēc daudziem gadiem mums vajadzētu regulāri tikties. Un tagad es teiktu paldies visiem mūsu runātājiem, kas šeit ir runājuši no tribīnes, mūsu regulārie viesi un visiem pāriem dalībniekiem arī. Paldies, un es gribētu aicināt visus uz bufetes pusdienām, kas arī tepat ir pieejamas, lūdzu, uzredzēšanos.